Thank you, ladies and gentlemen. Can I... Dāmas un kungi, lūdzu sāksim sanāksmi. Ķersimies klāt pie pirmā punkta, priekšsēdētāja paziņojumi, eh, ziņošu jums, kas notika koordinātoru sanāksmē par koordinātoru lēmumiem. Pirmkārt, koordinātori apsprieda pārunu mandātu attiecībā uz Cerikjānī eh, atzinumu par pirmās dzelzceļa pakotnes pārskatu, un eh, koordinātori nolēma, ka Cerikjānī eh, un ēnu referenti saņems pārunu mandātu izpētes pārunām par visiem uh, atzinumiem, la, lai varētu ātri pabeigt uh, uh, š, sākotnējo procedūru un pēc tam sākt uh, neformālo trialogu ar pilnēnu referentu iesaisti. Un referente ziņos regulāri koordinatoriem. Par referentu iecelšanu un at, atnam projektu sagatavošanu, balstoties uz koordinatoru lēmumu, 126 eh, no 2006 direktīvas eh, grozījumu eh, dokuments tiks izstrādāts un attiecībā uz vadītāju apliecībām un vadītāju kartēm, kas attieksies uz privātajiem vadītājiem, nevis profesionālajiem. Te priekšsēdātājiem bija jāizlem, kurš būs referents. Un balstoties uz uh, rotācijas principa, nolēmām šo atzinumu dot Tikavas kundzei, jo tas eh, cieši ir saistīts ar viņas eh, atzinumu par tahogrāfiem. Eh, nolīgums starp Eiropu un Eirokontrolu arī balstoties uz politisko frakciju rotāciju, šis atzinums tiks goe par atzinumiem atbalsts eh, Eiro, no Eiropas reģionālās attīstības fonda eh, teritoriālās sadarbības mērķiem. Arī te izmantojam rotācijas sistēmu un arī te, ko ir um, pienākusi viņu kārta, viņi vei, izveidos arī šo atzinumu. Tātad um, 1, 2, 3, 4 lēmuma atcelšana. Uh, tas tiek FFD, uh, balstoties uz rotācijas sistēmu Bet te tik norādīts, ka ja grupa negrib izstrādāt šo um, atzinumu, tad viņi nonāk atkal rindas beigās, bet eh, pa, pamatā tā ir EFT kārta. Nākamais par 1, 2, 6, 9 lēmums par um, inovāciju um, programmu par kopienas uh, finanšu atbalstu Trans-Eiropas um, transportu un enerģētikas tīkliem. Te lēmums ir, ka tautas eh, partija nosauks savu referentu šim atzinumam. Uh, uh, nākamais koordinatori uzskatīja par komisijas 2010. gada ikgada ziņojumu par to, kā tiek īstenot kopējie noteikumi civilās aviācijas drošībā. Uh, un par komunikāciju no komisijas padomei un parlamentam par drošības pārvaldības sistēmām mēs e, neko nedarīsim. Tāpat e, arī attiecībā uz paziņojumu Eiropas parlamentam par izaugsmas pakotni integrētai Eiropas infrastruktūrai. Jo tas jau parādās Connecting Europe e, mehānismā. Attiecībā uz paziņojumu, ko saņēmām no komisijas par to, kā tiek īstenot single sky likumdošana, koordinatori principā nolēma izstrādāt pašiniciatīvas atzinumu, ko apspriedīs nākamajā koordinatoru sanāksmē. Tiks nolemts, kurš to darīs vai kāda frakcija ir īpaši ieinteresēta šai tēmā. Tātad to nole, par to nolemsim nākamreiz, bet principā ir lemts izstrādāt pašiniciatīvas atzinumu. Eh, vēl atzinumi, Kyoto mērķi, te neko nedarīsim. Paziņojums no komisijas par pilotu projektu attiecībā uz 2020. Eh, gada projektu obligāciju iniciatīvu arī te neko nedarīsim, eh, jo mēs uzdevām jautājumu, vai šīs projekta obligācijas būtu saistītas ar piekto punktu, uh, kur, par ko koordinātori nolēma izstrādāt atzinumu, līdz ar to mēs eh, nolēmām nevis izstrādāt divus atzinumus, bet vienu, kurā šīs abas tēmas tiktu apvienotas. Paziņojums par ietvaru eh, nākamai paudzei, nākamai finansiālo instrumentu paudzei. Arī te ieteikums ir neko nedarīt. Vēl tikai četri punkti palikuši. Paziņojums par paplašināšanās stratēģiju te neko nedarīsim. Paziņojums par atzinumiem par Serbijas pieteikumu dalībai Eiropas Savienībā te neko nedarīsim, un paziņojums parlamentam par spēcīgāku Eiropas eh, reakciju uz narkotiku problēmu. Te neko nedarīsim. Un eh, komisijas ziņojums parlamentam un padomēji par dzīvnieku labturību tos transportējot, te nolēmām nogaidīt, ko eh, darīs Agri komiteja. Gadījumā, ja Agri komiteja izstrādās atzinumu par šo tēmu, tad mēs kā transporta komiteja arī uh, droši vien būtu labi, ja mēs tādu izstrādātu. Visbeidzot par Connecting Europe instrumentu koordinatorus uh, eh, informēja par esošo situāciju komisijas uh, priekšlikumos attiecībā uz TNT mm, politiku, un mēs piefiksējam šo informāciju. <clears throat> Nākamais par komitoloģiju. Alka Drauī kungs informēja koordinatorus par esošo nepretrunīgo dokumentu un e, e, no ekspertu sanāksmes novembrē par e, drošajiem parkingiem kravas automašīnām. To, par šo informāciju saņemsim decembrī un tik jau izrādīta arī liela interese par to. Par citiem jautājumiem. Centī dienās Antverpenē tik noturēta institucionāla sistēma, uz kuru e, ir aicināti koordinatori un katram tiks dots trīs minūtes e, runas laiks. Tik panāk vienošanās, ka mums vajadzētu visiem eh, runāt, izsūtīt vienu signālu padomēji e, šajās centī dienās Antverpenē nākamnedēļ arī Malkolms Hāberts eh, Itre priekšsēdētājs atsūtīja vēstuli par desmit galvenajām eh, bažām eh, Eiropas pilsoņiem un uzņēmiem, un mēs pozitīvi reaģējam uz Hābera kunga ielūgumu, un mēs izstrādāsim trankomtais atzinumu par divām tēmām, kas parādās šajos 20 galvenajās bažās. Tas ir viens pārobežu mašīnu reģistrācija, otrais ir pasažieru tiesības. Pēc tam koordinatori apsprieda priekšlikumu no Vandālena kunga un citiem attiecībā uz eh, mutiskiem jautājumiem par pirātismu. Par pirātismu jūras pirātismu ziņā. Un eh, viņi nolēma uh, iesniegt mutisku jautājumu ar debatēm par pirātismu. Mēs uzdevām, mēs lūdzām uh, sekretariātam sadarboties ar Vandālena kungu, lai uh, viņš varētu e, pieturēties pie teksta lieluma ierobežojumiem un ņemt vērā arī rezolūciju, ko parlaments pieņēma 2009. gadā. Ielūgums no uh, Amerikas Tirzniecības palātas um, uh, viesoties EPRS ķelnē, tas ir ielūgums koordinatoriem Un mēs šobrīd cenšamies uh, konkretizēt datumus, kad visiem būtu iespējams doties. Koordinatori jau principā piekrīt šai uh, vizītei, un jautājums ir tikai, kurā datumā konkrēti mēs to darīsim. Tāpat informatīvs punkts koordinatori uh, ir saņem no Polijas prezidentūras vēstuli par kosmosa politiku attiecībā uz transporta uh, Eh, aspektiem Eiropas eh, kosmos politikā un rekomendācija no koordinatoriem ir, ka sanāksme, kas notiks 19., 20. un 21. decembrī, ka mums vajadzētu atteikties no 21. datuma. Līdz ar to sanāksim notiks tikai divas eh, dienas, 19. un 20. Eh, decembrī jums pieņemami tas būtu. Nu, lūk, tas viss par koordinatoru sanāksmi. Eh, vai kādam būtu kādi jautājumi vai komentāri, varbūt kāds gribētu vēl ko papildināt? Ja nē, tad pieņemu, ka jūs pieņemat šo manu ziņojumu par koordinatoru sanāksmi. Lielas paldies! Nākamais darba kārtības punkts ir statistikas pārskati attiecībā uz autopārvadājumiem. Tas ir mans uh, uh ziņojums, un jūs gribat eh, visi uh, balsot, un es zinu, ka jūs negribat uh, pavadīt vairākas uh, stundas klausoties statistikas datus par autopārvadājumiem, bet, nu, man ir jāziņo komitējai par pārunu rezultātiem pārnās ar padomi. Mums ar padomi izdevās panākt vienošanos un ar, arī ar komisiju par kompromisu tekstu, un deputāti var redzēt šo tekstu dosjē, bet īsi tad jums tomēr gribētu pastāstīt par galvenajiem uh, aspektiem. Viens uh, par deleģētiem vai īstenošanas aktiem. Uh, komisijas priekšlikuma mērķis bija izvēlēties ko komisijas, komitoloģijas procedūru attiecībā uz uz pilnvaru deleģēšanu, un jautājums bija par pilnvaru tātad aptvērumu un ierobežojumiem. Un komisija vēlējās tātad uh, saglabāt eh, likumdevēja prerogatīvas un nodrošināt arī nepieciešamo elastību tāpat laikā. Tas ir saskaņā ar mērķiem mm, kas ir arī uh, transporta komitejai un parlamentam kopumā par grozījumiem deleģētajos aktos. Otrkārt, transporta grozījumi par uh, eiro klases uh, izmešiem uh, un uh, tahogrāfiem mēs nolēmām um, kā komisijai vajadzēs ziņot likumdevējiem par to, kā tiek īstenota regula līdz 2014. Eh, gadam. Un tāpat laikā eh, tā arī iz, novērtēs iegūto informāciju par saistītiem eh, projektiem, par izmešiem arī mm, ceļu transportam un piedāvās, ja nepieciešams, grozījumus šim sarakstam. Trešā tēma - transporta grozījumi par rezultu publikāciju, to padomu pieņēma. Eh, mēs pieņemam Maltas eh, lūgumu atkāpēji, atkāpe ir ierobežota un to pamato eh, Maltas īpašais geogrāfiskais stāvoklis. Kad Maltā reģistrēto uh, transporta līdzekļu skaits uh, sasniegs 400, tad regula sāks uh, attiekties arī uz Maltu. Ēnu referenti ļoti atbalstīja šo kompromisu risinājumu, un tā kā transporta komitejas mērķi ir plaši atspogļot grozījumos gala tekstā, tad mans ieteikums jums būtu atbalstīt šo uh, tekstu uh, parlamentā. Es gribu pateikties ēnu referentiem par sadarbību Gribu norādīt, ka kompromisu tekstu e, iesniegsim kā transporta komitejas grozījumus plenārsēdē un par to e, balsos mini plenārsēdē Briselē 1. decembrī. Vai kādam būtu kādi jautājumi par to? Liktenbergs kundz, lūdzu. Thank you very much for your. Um... Liels paldies par e, ieguldīto darbu strādājot pie šī dosjē tas ir eh, rets gadījums, kad tiešām mums izdodas kaut ko eh, panākt eh, pre, pretstatā darbojoties padomē, jo parasti padome noraida visu no parlamenta puses. Liels paldies jums! Nu, paldies jums! Kā jau norādīju, mums bija garas pārunas ar viņiem un arī ēnu referenti diezgan krietni pastrādāja, tā kā te bija īsts komandas darbs. Nu, ko, visiem tas ir pieņemami. Liels paldies! Ja tā, tagad pāriem pie nākamā darba kārtības punkta - balsošana. Vai jums ir līdzīgi balsošanas kartītes, vai ir iekārtas gatavas? Ja jā, tad, tad pārbaudīšu, vai mašīnas darbojas. Sākam balsot. Mums ir arī jāskaita tautas partija. Vai visi nobalsojuši? Nu, vēl pagaidīsim, kad Meisneres eh, kundze atradīs savu kartīti. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot tādā gadījumā. Nu, vai tautas partijai nav par daudz tātad balsojumu? Paldies Groša kungam par pūliņiem, eh, ka viņš tiešām cenšas pieturēties pie saviem cipariem. Paldies, Maķē! Labi. All, and... Vispirms Simpsonas ziņojums par Eiropas Savienības starptautiskās civilās aviācijas organizācijas sadarbības memorantu. Ir gala balsojums, sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un šis uh, ziņojums ir pieņemts vienbalsīgi. Nākošais ir uh, balsošanas saraksts par ceļvedi uz Eiropas vienotu transporta telpu groša ziņojums. Pirms mēs sākam balsot, gribu jums norādīt, ka ir bijušas kļūdas tulkojumā. Uh, Ja tādas ir, tad mēs tās pārbaudīsim, un galvenā, galvenā versija ir oriģināla versija šiem grozījumiem. Tāda ir parastā procedūra, bet es gribēju iedrošināt kolēģis, ka tās problēmas, par ko mēs runājām vakar, tiks atrisinātas. Ja daži no kompromisiem uh, Uh, atkritīs, tad vajadzēs pāriet pie nākošiem. Tātad sākam balsot vispirms par pirmo kompromisu. Kas ir par to? Kas pret? Atturas pieņemts. Tagad 40. grozījums. Atvainojot, kas lūdzu? Mums jābalso par 40. Kas par? Kas pret? Atturas? Noraidīts. Otrais kompromiss. Kas par? Pret? Atturas? Pieņemts. Tagad 49. Debaker kunga grozījums. Kas par? Kas pret? Atturas? noraidīts. 44, kas par, pret, atturas, pārbaudīsim balsojot elektroniski par 44. grozījumu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss. Kas par? pret atturas pieņemts. Ceturtais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss. Atvainojos. Tātad piektais kompromiss kas par pret atturas pieņemts. Tagad 62. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 63. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. Vai vēlaties pārbaudīt elektroniski? Labi, balsojam elektroniski par 63. grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 66. grozījums. Kas par? Pret. Atturas. Noraidīts. 65. ir atsaukts. Tagad 6. kompromiss. Kas par? Pret. Pieņemts. 71. grozījums. Vandālens. Kas par? pret atturas noraidīts. 72, kas par pret atturas pieņemts. Septiņdesmit ceturtais, kas par pret atturas noraidīts. Septītais kompromiss, kas par, kas pret atturas pieņemts. Septiņdesmit astoņi. Nē, tas atkrīt. Septiņdesmit astotajā eh, grozījumā atkrīt tikai svītrojums, bet par pārējo ir jābalso. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. Tāpat ar 80. grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 115. grozījums Ajala Sender. Jā, es tikai vēlējos lūgt referentam eh, Groša kungam. Šis grozījums ir viens punkts, kur ir runa par loģistiku. Tātad mēs saglabāsim loģistikas fórumu. Vakar sapratu, ka Groša kungs piekrīt jo tas nebija eh, šis jautājums iekļauts kompromisā, bet tagad izrādās, ka Groškungs it kā nepiekrīt, bet vakar viņš teica, ka varot atbalstīt. Šis jautājums ir svarīgs, runājot par loģistiku, prasot, lai komisija saglabā diskusiju un priekšlikumu fórumu loģistikas jautājumā, jo tas ir devis labus rezultātus. Mēs tagad neuzsāksim debats par šo jautājumu, bet balsosim par 115. grozījumu. Kas ir par to? Kas ir pret? Atturas. Pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski par 115. Bet vispirms vārds Groša kungam man būtu priekšlikums, eh, lai mēs paliekam pie, pie šī balsošanas saraksta, kas mums ir. Eh, bet ar kolēģi Jaraselu eh, mēs atradīsim varbūt kādu īsāku formulējumu. Vai jūs piekrītat? Jā, nu tad balsosim, saka priekšsēdētājs. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot un grozījums tik un tā ir pieņemts. Uh, jums nebūs tas jāiesniedz plenārs sēdē. Tālāk 117. grozījums pa daļām, divās daļās. Pirmā daļa, pir, uh, kas par pirmo daļu, kas pret atturas pieņemta, otrā daļa, kas par otro daļu, pret atturas noraidīta. 119. kas par? pret atturas pieņemts. 123. Kas par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un noraidīts. Desmitais kompromiss. Mačjo. Nav ieslēgts runātāja mikrofons. Tātad 100 par 119. Nē, man bija skaidrs, skaidrs rezultāts un es to neapspriežu. Tātad desmitais grozījums jo pretējā gadījumā mēs varam visu atkal pārskatīt. Tātad desmitais kompromiss balsojums pa daļām. Kas par pirmo daļu? Kas pret? Atturas pieņemta. Otrā daļa. Kas par? Pret? Atturas pieņemta. Manuprāt, mēs tagad pārējām pie 11. kompromisa. Kas par? Pret atturas pieņemts. 131. grozījums Ertuks. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 133. tikau. Kas par? Kas pret? atturas noraidīts. 12. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Nē. 139. Bradburns. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 141. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 140. kas par pret atturas noraidīts, 142. kas par pret atturas noraidīts, 143. kas par kas pret atturas pieņemts, 144. kas par pret atturas noraidīts pārbaudīsim balsojot elektroniski par 144. sākam balsot. Vai viss ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 13. kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturas. Pieņemts. 150. Kas par? kas pret atturas. Pārbaudīsim rezultātu elektroniski balsojot. Sākam par, balsot par 150. Manuprāt, noraidīts, bet nebija īsti skaidrs. E, tīpaši manā politiskajā saimē. Vai visi nobalsojuši, beidzām balsot? Un noraidīts tiešām. 151. Kas par? pret atturas pieņemts. 152, kas par pret atturas pieņemts. 153, kas par pret atturas noraidīts. 156, kas par kas pret atturas pārbaudīsim balsojot elektroniski. 156. grozījums. Vai visi ir nobalstojuši? Beidzam balsot. Un šis grozījums ir pieņemts. 160. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 14. kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 15. kompromiss. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 176. grozījums. 176. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 177. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 16. kompromiss. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 186. Kas par? kas pret, atturas noraidīts, 188, kas par, pret, atturas pieņemts. 17. kompromiss par, pret, atturas pieņemts. Astoņpadsmitais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 217, kas par pret atturas noraidīts. 19. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 232. 232, kas par pret atturas noraidīts. 234, kas par, kas pret, atturas pieņemts. 235, kas par, pret, atturas pieņemts. 20. kompromiss, kas par, pret, atturas pieņemts. 244. kas par, kas pret, atturas noraidīts. 21. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 249, kas par pret atturas noraidīts. 22. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 23. kompromiss, kas par kas pret atturas. Vai varētu pārbaudīt elektroniski? Balsojām par 23. kompromisu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Div, un pieņemts šis kompromiss ir. 258. grozījums. Kas par? Kas pret? atturas pieņemts. 259, kas par pret atturas pieņemts. 260, kas par pret atturas pieņemts. 261. 260. pārbaudām balsojot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. 261. Kas par? Pret. Atturas. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un šīs grozījums ir pieņēmts. Tagad 24. kompromiss. Trīs daļās. Nē, četrās daļās, tātad tri, pirmā, pirmā, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta, trešā daļa, kas par pret atturas pieņemta un pārējais, kas par pret atturas pieņemta. 264. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. 269. Divās daļas. Pirmā daļa ir atsaukta šim grozījumam. Tātad mums jābalso ir tikai par to, kas ir palicis pāri. Kas par? kas pret atturas pieņemts. 271, kas par pret atturas noraidīts. 272 par pret atturas noraidīts. 273, 274 ir atkrituši, 284, kas par pret atturas noraidīts. 286 par pret atturas noraidīts. 288 par pret atturas. Pārbaudīsim. Izskatās, ka jūs jau sākat pagūst. Balsojam par 288. grozījumu elektroniski. Nobalsojuši visi. Beidzam balsot. Noraidīts 289 par pret atturas noraidīts. 25. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad pārējām pie 300. grozījuma. Pa daļām balsojam pirmā daļa Ka, kas par pirmo daļu? Kas pret? Atturas pieņemta. Otrā daļa par? Pret? Atturas. Pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski par 300 grozījumu otro daļu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un arī otrā daļa ir pieņēmta. 303. kas par? pret atturs noraidīts. 306, kas par pret atturas noraidīts. Kompromis 26a, kas par pret atturas pieņemts. Tagad kompromis 26b 26b, kas par? Pārbau, tātad balsojam par 26b kompromisu elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. Tagad, kur mums jāiet? 346 grozījums. 346. grozījums ir nākošais. Šeit ir runa par ostu pakalpojumiem. Mans ieteikums ir tāds 26b ir noraidīts, tad mums ir jābalso par 346, 347, 348 par šīs eh, ievilkums vītroša. Tātad balsojam par 348 grozījumu tagad. Par grozījums par svītrojumu ir tas grozījums, no kura mums ir jāsāk, jo tas visvairāk atšķirs no orģināla. Tātad balsojam vispirms par svītrojumiem. Tagad, nu, es sameklēšu 348 grozījumu savā balsošanas sarakstā. Kur tad tas ir? Said, kur mēs esam tagad? Tātad 346. Vai visiem ir skaidrs, kas par, kas pret, atturas. Pārbaudīsim rezultātu balsojot elektroniski. Balsojam par 348 grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Un šis grozījums ir pieņemts. Tagad 309. grozījums. Ugijas grozījums par 16. punkta pirmo ievilkumu 309. Ugijas, kas par, kas pret, atturas, noraidīts. Nākamais ir 315. Kas par? Kas pret? Atturas pieņemts. 320. Ertug. Kas par? Pret? Atturas pieņemts. 322. Kas par? Pret? Atturas noraidīts. priekšsēdētāji tikai jautās par 351. Eh, grozījumu. Mēs par to nebalsojām. Jo 26. B tika noraidīts, mums bija jāiet uz 309. grozījumu par to, ka viss jāsvītro, un tā kā tas tika pieņemts, tad viss ir izsvītrots. Jā, tas nebija tik vienkārši. Paldies, ka paskaidrojāt situāciju. Uh, 322 ir noraidīts. Tagad pārējām pie 329. grozījuma ar mutisku grozījumu. Ar vai visiem ir skaidrs, vai nav nekāda iebilduma, tad balsojam par šo grozījumu, mutisko grozījumu. Pār pret atturas noraidīts. 342 ar mutisku grozījumu Kas vai ir kādi iebildumi pret to? Kas par? Kas pret? Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 342 ar mutisko grozījumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Mm, tas ir noraidīts, jo ir vienāds balsu skaits par un pret. 345 nākošais. Kas par? pret, atturas noraidīts. 3, 4, 6, to par to jau esam balsojuši. Tagad 27. kompromiss. Kas par to, kas pret, atturas pieņemts. 373. tagad. Kas par? Pret atturas pieņemts. 381 ir atkritis 15. kompromisa dēļ, tagad 28. kompromiss. Kas par? Jā, un šeit ir mutisks grozījums kompromiss prasām, ko pieprasījuši ir zaļie ceturtajam ievilkumam. Visiem ir uzrakstīts balsošanas sarakstā šis mutiskais grozījums. Ja nav nevienam iebildumu, tad balsojam. Kas par 28. Vai sāksim vēlreiz. 28. kompromiss ar mutisku grozījumu, kas par to, kas pret atturas pieņemts. Tagad mēs pārējām pie 386. grozījuma. Kas par? 386. 18. punkts, pirmais ievilkums. Zaļie gatavi. Jā, tiešām nav tik vienkārši. Tātad 3, 8, 6. Kas par? Kas pret? Atturas noraidīts. Tagad 398 un 402 abi identiski. Kas par? Kas pret? Atturs noraidīts. 400. Kas par? Pret? Atturas noraidīts norādīts. 401, kas par pret atturas norādīts. 403, kas par 403 par pret atturas pieņemts. 407 par pret atturas pieņemts Pārbaudīsim balsojot elektroniski. 407. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 402. Kas par? 412 atvainojuši pret. Atturas. Pārbaudīsim 412. Sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 413. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. Atsauce 9. Pirmais grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Eh, otrais grozījums. Kas par? Pret? atturās pieņemts. Kompromiss numur 29. Kas par? Pret atturās pieņemts. Tagad pārējām pie sastā grozījuma balsojums pa daļām. Divās daļās. Pirmā daļa līdz eh, lēmumu pieņemšanai šai jomā. Pirmā daļa. Kas par? pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa, kas par, pret, atturās, noraidīts. 30. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 7. grozījums. Apsvērums B. Tremousa kungs. Kas par? Pret atturās noraidīts. 31. kompromiss par, pret, atturās, pieņemts. 12. grozījums Bilbao kundze, kas par, pret, atturās, noraidīts. 17. grozījums, kas par, pret, atturās, noraidīts. 18. balsojums pa daļām divās daļās, pirmā daļa līdz Eiropas Savienības reģioniem, otrā daļa tālāk, tātad pirmā eh, daļa, kas par? Pret, atturās, pieņemts, otrā daļa, kas par? Pret, atturās, arī pieņemts. 19. Koha kunga grozījums, kas par? Pret, atturās, pieņemts. 21. grozījums, kas par? pret, atturās, pieņemts. 22. kas par, pret, atturās, pieņemts. 32. kompromiss, kas par, pret, atturās, pieņemts. 25. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 26. kas par, pret, atturās no, eh, pieņemts 27. kas par pret atturās noraidīts. 28. kas par pret atturās pieņemts. Tas nozīmē, ka 29. Eh, tiek atsaukts, 30. atkrīt pārējiem pie um, eh, MV komitejas daļas daudz no šiem ir atkrituši par laimi. Nu, es to pats neteicu, neviens neziņo par to NV komitejai lūdzu, ja? Viņi jau domā, ka es esmu sliktais, arī bez šādas informācijas. Tātad, vispirms NV3 jābalso kā otra 2A jaunais punkts. Kas pār trešais punkts, kas pret, apturās, noraidīts. NV4, kas par, pret, atturās, noraidīts. Tagad eh, ejam uz leju līdz pat NV7, kas par, pret, atturās, noraidīts. NV8, kas par, pret, atturās, noraidīts. Nākamais. Ja nemaldos, 26. punkts, jā. Ja? 22. atkrīt 160. Eh, dēļ. Tātad 26. punkts. Tas ir kā jaunais 4a, kas par. Pret, apturās, pieņemts. 28. NV28. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. NV29. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Tagad pāriem pie itre. Itre divi. Kas par? Pret. Atturās. Noraidīts. Itre trīs. Kas par? Pret. Atturās pieņemts. Tad pārējam pie itra desmit. Kas par? Pret, atturās, noraidīts. Tagad itra divdesmit. Kas par? Pret, atturās, pieņemts. Regi. Regi divi. Kas par? Pret, atturās, pieņemts noraidīts. Eh, regi septiņi. Nē, atvainojiet, ceturtais vēl arī. Regi četri, kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Tagad regi septiņi. Arī tomēr regi seši, jo 261 nepieņemam. Kas atbalsta regi seši? Pret. Atturās. Pārbaudīsim elektroniski, lūdzu, regi 6. Sākam balsot elektroniski. Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot. Noraidīts. Regi 7. Kas par? Pret. Atturās pieņemts. Gala balsojums. Sākam balsot. Has everybody voted? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 34 pār, 5 pret, 2 atturās. Apsveicam, Groša kungs! Labi, Tagad pie pasažieru datu reģistrs eh, Lichtenbergers eh, kundzes eh, atzinums. Te ir 65. un 1. un 163. grozījums, tātad 65. un 163. Tie vairāk neatiecas uz mums. Tā, tagad sāksim ar grozījumu 7 attiecībā uz kas daļai ir saistīts arī 8 un 2, kur, par kuriem balsosim uh, blokā. Kas par? Pret? Atturās? Noraidīts. Nākamais uh, bloks. Tātad uh, eh, terorista pārkāpumi un nopietni pārobežu noziegumi, kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Nākamais balsojam elektroniski pārbaudīsim. Matjū, šķiet, ka tu esi vienīgais karotājs par savas lietas aizstāvēšanu. Nu, visi nobalsojuši, beidzam balsot. Voilā, 26 pār 15 pret pieņemts. Nākamais pārējam. Amendment 7 and 61, they're identical. 7. 61. Kas pār pret? Apturās. Pārbaudīsim elektroniski. Tātad 7. un 60. Uh, pirmais uh, grozījums. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. 62. Pratborna kunga grozījums. Kas pār? Pret? Apturās mm, pieņemts, bet nu labāk pārbaudīsim elektroniski, lūdzu. Sākam balsot par 62. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Jā, pieņemts. Nu, bet neaizraujieties, nesaceraties par daudz. Nākamais. 63. un 4. grozījumi ar eh, mutisku grozījumu. Vai visi to var pieņemt? Eh, kas pār pret atturās? Pārbaudīsim elektroniski balsojumu par 63. 64. ar mutisko grozījumu lūdzu. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņemts. Nākamais 67., 68. un 69. grozījums, kas ir identiski. Kas par? Pret, atturās, pieņemts. 71. grozījums, kas par? Pret, atturās, pieņemts. Kompromiss 2F par push metodi, kas par pret atturās pieņemts. Tā tad mēs stumsim, nevis rausim. Nolemts. Tagad kompromiss 79. 79. grozījums eh, Deveirakas kundze, kas par pret atturās pieņemts. 15. kompromiss eh, proporcionalitātes princips, kas par pret atturās pieņemts. Nākamais ir kompromiss par otro pantu pirmo punktu par nopietniem pārobežu noziegumiem. Kas par? Pret? Atturās pieņemts. 87 tikau kundzes grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 88 un 89, kas par pret atturās pieņemts. 9. grozījums, kas par pret atturās Pārbaudīsim elektroniski, balsojam par devīto grozījumu, šķiet, ka noraidīts, bet nu balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Nu, tautas partija, es ceru, ka jūs te negribat, jums te viens par daudz izskatās, Maķie. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. 90 un 91. Kas par? Pret atturās, pieņemts. 92. Kas par? Pret, atturās, noraidīts. 93. un 94. Par? Pret, atturās, pieņemts. 96. un 97. kas par? Pret, atturās, arī pieņemts. Pārbaudīsim 98 un 97 elektroniski balsojot, lūdzu. Tātad eh, liberāļi, sociālisti un eh, zaļie kopā beidzam balsot. 22 pār, 20 pret pieņemts, 4. kompromiss, tātad novēlošanās bīstamības, eh, Sākam balsot par to, kas par pret atturās. Man šķiet, ka pieņemts, bet labāk pārbaudīt elektroniski. Lūdzu, balsojam elektroniski par ceturto kompromisu par aizkavēšanās riskiem. Beidzam balsot. Pieņemts. Simtais un simtu pirmais grozījums, kas par, pret, atturās, pārbaudīsim elektroniski. Man šķiet noraidīt, bet pārbaudīsim simtais un simtu pirmais balsojumu elektroniski. 98 atkrīt 4. kompromisa dēļ. Eh, tautas partija atkal jums par daudz balsu. Visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss. Te ir balsojums par daļām par trešo punktu un tad par pārējo daļu. Sastais kompromiss. Pirmkārt balsojam par trešo punktu. Kas par? Pret. Atturās pieņemts. Un tad balsam par atlikušo, kas pār pret apturās pieņemts. Tādā gadījumā ejam tālāk pie 114. un 17. Kas pār? Pret. Pārbaudīsim elektroniski. Balsojot par 114 un 117. Balsojam. Viss nobalsojuši, beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 115. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 116. Tas valodniecisks jautājums, te mums nav jābalso. Tagad pie 111. Dot, 11. 11. referenciņojums, kas, eh, kas par, kas pret, apturās pieņemts. Tad 138. pirkara grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 12. Eh, no referenta, kas par pret atturās pieņemts. 143. un 44. kas ir identiski. Kas par? Pret. Atturās pārbaudīsim elektronas balsoju par 143. un 44. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. Tātad 13. un 14. grozījums valsojam kopā, kas par pret atturās pieņemti. 150. Marcinkeviča kunga grozījums. Kas pār? Pret atturās. Tas noteikti ir noraidīts. 151 par pret atturās pieņemts. 15. grozījums no referenta, kas par pret atturās pieņemts. Tikau kundzes grozījums bez trešās daļas, jo tā ir atkritos. Tātad tikau 153. bez trešās daļas, kas par pret atturās noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski. Tikāls kundz grozījums 153. bez trešās daļas. Sākam elektroniski balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 152. Pēdējā daļa no 152 un 154 eh, te ir identiski. Mums jābalso par eh, pēdējo daļu, tā, kur ir teikts eh, at the latest at the end. Tas ir papildinājums 15 grozījumam. Labi, kas par? Pret. Atturās noraidīts. 159. kas par? Pret. Atturās noraidīts pieņemts. Es redzu, ka jums jau nedaudz ir nogurušas rokas. Bet nu vēl jau 155. bez pēdējās daļas, kas ir atkritusi. Kas par? Pret. Atturās pieņemts. 157. bez pēdējās daļas, kas eh, atkrīt, jo 155. ir pieņemts. Tāpēc balsojam par 158. Marcinkeviča grozījumu, kas par. Pret atturās noraidīts 160. kas par, pret, atturās pieņemts. S 16. referenta grozījums, kas par, pret, atturās pieņemts. Tas bija 16. tātad 162. un 164. kas ir identiski, kas par, pret, atturās pieņemts. Tagad 11. pāns, 163. un 7. 7. pār pret uh, eh, apturās pieņemts. Tagad 168. 69. kas par <clears throat> pret apturās pieņemts. 170. balsojums pa daļām, pirmā daļa līdz pat pasažieru datiem un pēc tam tālāk. Pirmā daļa līdz eh, pasažieru datiem, kas pār pret atturās, pārbaudīsim elektroniski balsojot. Tātad par pirmo 170. daļu. Lūdzu, balsojam elektroniski. Beidzam. Balsot. Beidzam. Noraidīts. Un tagad otrā daļa mums joprojām vēl jābalso par otro daļu. Kas par pret atturās pieņemta otrā daļa. Tagad pāriem pie 171. šmita kunga grozījuma, jo pirmā daļā atkrita, kas par pret atturās noraidīts. 172. par kas pret atturās noraidīts. 17. referenta grozījums, kas par pret apturās pieņemts. 173, 174 un 176 grozījums identiski, bet te ir balsojums pa daļām. Pirmā daļa svītro eh, sadaļu līdz 6.1 pantam. Are collected, kur teiks balsojums pa daļām, tātad pirmā daļa ir svītrojums un visiem skaidrs. Kas par? Pret? Atturās. Pārbaudīsim elektroniski balsojot lūdzu par pirmo daļu. 173. Lūdzu, sākam balsot elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. 173. grozījums. Uh, kad tiek svītrot teksta daļa līdz until two years after un tā tālāk, eh, līdz 6.1 eh, pantam, tātad otrās daļas svītrošana, kas par, pret, atturās, pārbaudīsim elektroniski, jo es nesu pārliecināts par eh, tautas partiju. Lūdzu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešā daļa tiek svītrot teksts dalību valsts nodrošinās un tā tālāk līdz 6.1, kas par pret atturās pieņemts. Tātad 175. atkrīt. Vai mēs pieņēmām 173. otro daļu? Es pārbaudīšu tēt ātri. Jā, mēs pieņēmām otro daļu, līdz ar to šis atkrīt, tāpēc pāriem pie 177. Es tikai pārbaudīju, vai 175. tiešām atkrīt, bet mums šķiet, ka nu, tā tam vajadzētu būt. 177. un 78. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 18. grozījums no referenta, kas par pret atturās. Pārbaudīsim elektroniski balsojot par 18. grozījumu. Lūdzu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 180, 181, kas par? Pret. Atturās. Noteikti, ka noraidīts. 182 un 183, kas par? Pret atturās pārbaudīsim elektroniski par 182 un 183. Lūdzu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 184. 185. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. 186. 187. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. 188. 189. Kas par? Pret atturās noraidīts. Vai 190, 190, 191, kas par, pret, atturās noraidīts. 192 un 193, kas par, pret, atturās noraidīts. 194, 195, kas par, pret, atturās noraidīts. Vai 196. atkrīt? Nē, 196. no Brad... sastais no Bradburna par pret, atturās, noraidīts. 197. un 198. kas par pret, atturās, noraidīts. 199. un 200. kas par pret, atturās, noraidīts. 201. un 202. kas par pret pret. Pārbaudīsim elektroniski balsojot par 201 un 202, lūdzu. Beidzam tēt balsot. Noraidīts. Kompromiss par 12. pielikumu punktu, kas par pret pieņemts. 206. un 207. kas par pret atturās pārbaudīsim elektroniski. 208 un 207. lūdzu balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts 208 un 209. kas par kas pret atturās noraidīts. 210. un 211. kas par pret atturās noraidīts 212. 213. kas par pret atturās noraidīts 214. 215. kas par pret atturās noraidīts. Varam pārbaudīt 214 un 215 elektroniski, lūdzu, balsojumu. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 216. un 217. kas par? Pret. Atturās. Pārbaudīsim elektroniski balsojot 216 un 217. Lūdzu, balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. 218. 219. kas par? pret. Atturās pārbaudīsim 218, 219. Man ir aizdoms, ka te būs tāds pats iznākums, bet nu balsojam lūdzu elektroniski. Beidzam balsot. Tāds pats rezultāts e, ir mm, noraidīts. 19. grozījums, kas par? Pret. Atturās. Pārbaudīsim elektroniski. 19. grozījums. Lūdzu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Nu, pilnīgi noteikti, ka uh, pieņemts. Un kas teica, sanāk nākamais 20. grozījums šmit, no Šmita kunga, kas par pret atturās pieņemts. 21. kas par pret pret atturās pieņemts. Pirmais par pret atturās. Pārbaudīsim pirmo grozījumu. Man šķiet, ka pieņemts, bet no, nobalsosim elektroniski. Referenta grozījums. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss ar 11. Kas par? Pret atturās pieņemts. 27. un 28. grozījums par, pret, atturās. Pārbaudīsim lūdzu elektronis 27. un 28. lūdzu. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. no Rikē kunga, kas par pret, atturās pieņemts. 31. un 32. kas par, pret, atturās noraidīts. 34. kas par, pret, atturās. Pārbaudīsim elektroniski 34. Šmita kunga grozījumu, lūdzu balsojam elektroniski par 34. Beidzam balsot. Noraidīts. 35. Eh, De Grandes kungs eh, par pret atturās pieņemts. 36. kas par pret atturās pieņemts. 37. kas par pret atturās pieņemts. R15 kompromiss kas par pret atturās pieņemts. 42. grozījums. E, jau esam tuvu beigām. Kas par 42? Kas pret? Atturās pieņemts. 43. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. 44. Kas par? Pret atturās pieņemts. 45. kas par? Pret. Atturās pārbaudīsim elektroniski 45. šmita konga grozījumu. Lūdzu, balsojam! Beidzam balsot. Noraidīts. 46. Kas par? Pret. Atturās pieņemts. Trešais. Kas par? Pret. Atturās pieņemts. Ceturtais. Kas par? Pret. Atturās pieņemts. 47. Kas par? pret atturās pieņemts. Iesim tomēr uz priekšu uz 45, 48, 49, 50, kas ir identiski. Tātad 5, 48, 49, 50, kas par pret atturās pieņemts. 52. kas par? Pret. Atturās noraidīts. 53. kas par? Pret. Atturās pieņemts. Sastais no referenta. Kas par? Pret. Atturās noraidīts. 55. 57. kas ir identiski, kas par tiem pret atturās noraidīts Pārbaudīsim elektroniski. Tātad 55. 57. Eh, grozījums. Lūdzu, balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts. 54. Kas par? Pret. Apturās noraidīts. 56. Kas par? Pret. Apturās pieņemts. Gala balsojums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 25 pār, 15 pret, 1 atturās. Līdz ar to uh, atzinums ir pieņemts, apsveicu Lehtenbergers kundzi, apsveicu jūs ar darbu pie šī sarežģītā dosjē. Excellent. Next is Mrs. Wills. Nākamais ir Vilsas kundze sacinums par enerģijas eh, produktu un elektrības eh, aplikšanu ar nodokļiem, sākot ar grozījumu numur 11, ko iesniedz Koha kungs. Par pret atturas noraidīts. 27 par pret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 Mēs atzīmēsim, ka Krāmerkungs gribēja balsot pret 28. grozījums. Kas par? Pret, atturas, pieņemts. Kompromisa grozījums. Kas par? Kas pret, atturas, pieņemts. 30. atkrīt, 29. arī atkrīt. 31. atkrit, un tagad piektais grozījums, kas par pret, atturas, noraidīts. Vilsas kundze, es vēlētos kaut ko teikt par 5, 6, 7, Es gribētu atsaukt 6, 7 un 8 grozījumu un svītrojumus grozījumos 4 un 10. Paldies, Vels kundze. Tātad jūs atsaucat 6, 7 un 8 grozījumu un. Un svītrojumus 4. un 10. grozījumā. Tagad jāsameklē, kur tad ir tas ceturtais. Jā, tas ir pats pēdējais manā sarakstā. Paldies! Tagad pārējām pie 34. Kas par? Pret atturas pieņemts. 35. Kas par? Pret atturas pieņemts. 36. Kas par? Pret atturas pieņemts pieņemts. Devītais, kas par pret atturas noraidīts. 37, 38, kas par pret atturas pieņemti. Desmitais ar, ar besvītrojumu, kas par pret atturas pieņemts. 39, kas par pret pret atturas pieņemts 40, kas par pret atturas noraidīts 41. Kas par pret atturas pieņemts 12. Kas par pret atturas pieņemts. 13. Kas par pret atturas pieņemts. 14. Kas par pret. Pārbaudīsim balsojot elektroniski. Numur 14. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Un noraidīts. 15. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 16. kas par pret atturas pieņemts. 17 atkrīt, tagad 18. kas par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 21. kas par pret atturas pieņēmts. 22. kas par pret atturas pieņemts. 19 atkrīt. Mums jābalsto joprojām par 20. grozījumu otro daļu. Nē, tā tad otrā daļa atkrīt, mums jābalsto par pirmo. Kas par? Pret atturas pieņēmas. 23. kas par? Pret atturas noraidīts. 26. kas par? Pret atturas pieņemts, 3, kas par pret atturas noraidīts, 24 ar tehnisku labojumu, kas par pret atturas pieņemts, 25 atkrīt, un 4 grozījums bez svītrojuma daļas, kas par pret atturas atturas noraidīts. Gala balsojums. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Atzinums ir pieņēmts ar 31 balsi pār, 9 pret un 1 atturoties. Apsveicam Vilsas kundzi. Labi, kolēģi, līdz ar to.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 kungs, vai esat gatavs runāt par savu ziņojumu, kaut arī mēs var, savisārs kundze, jo mēs laikam esam nedaudz ātrāk beiguši. Es ierosinu tagad kolēģi izskatīt savisārs kundzes ziņojumu un par, um, pēc tam runāsim par uh, ilgtspējīgas mobilitātes tehniskajiem aspektiem Uh, jo to mēs sāksim izskatīt neatrāk par 10.45. Un tagad uh, savisārs kundze. Jā, un varbūt varētu arī kāds noskaidrot, kur ir palikusi tēja un kafija. Tā kaut, tās kaut kur pazudušas šorīt. Un ja jūs ejat ārā no zāles, tad lūdzu dariet to klusām un kārtīgi. Mihail. Čš. Ok. Next item on the agenda is the sulfur content. Nākošais darba kārtības punkts ir sēra saturs kuģu degvielā. Un atzinuma autora ir Savistārs kundze. Paldies, kolēģi! Šis atzinuma projekts, ko mēs nosūtīsim vides komitejai, ir saistīts ar direktīvu attiecībā uz sēru saturu kuģu degvielā. Tām ir mm, svarīga ietekme uz transportu politiku. Mums, man jums jāatgādina, ka neatkarīgi no mūsu darba un vidas komitejas darba rezultātiem ir panākta vienošanās starp Tautiskajā jūras organizācijā 2008. gadā, un šī vienošanās būs jāīsteno. Tajā ir noteikti ierobežojumi sēra saturam kuģu degvielā, sēra emisijas kontroles zonās. Šajās zonās uh, ierobežojumi būs šādi. 1% no 2010. gada un 0,1% no 2015. gada. Šobrīd uh, standārts bija 1,5 kopš 1999. gada. Uh, sērā emisijas kontroles zonās citās teritorijās ierobežojumi ir tagad 3,5% no 2012. Eh, gada 1. janvāra un no 2020. gada tas būs 0,5%. Eiropas Savienībā šie standarti netiek regulēti šobrīd. Pastāv iespēja atlikt uh, jauno standārtu ieviešanu līdz 2020. gadam, jo Startautiskā jūrniecības organizācija veiks pārskatu. Tātad citās uh, jūras teritorijās jaunie standarti akti stāsies spēkā no 2015. gada, bet ja Eiropas Savienība negrozīs šo direktīvu, tad būs divi atšķirīgi normu uh, kopumi. Uh, ir vairāk iemesli, kādēļ tiek grozīta šī direktīva. Pirmkārt, sēra emisijas. Uh, Eh, ko rāda kuģi, ja tās netiks samazinātas, tad emisijas no jūras transporta būs lielākas nekā no sauszemes transporta. Lī, pat šeit varētu būt runa par 27%. Otrakārt, emisiju samazināšana arī palīdzētu uzlabot gaisa kvalitāti, jo emisijas, eh, kas satur sēru, izraisa eh, vairākus tūkstošus priekšlaicīgus nāves gadījumus Eiropā gadā. Ierobežojumi tāpat būs nepieciešami, lai nodrošinātu godīgu konkurenci starp kuģniecības uzņēmumiem. Tagad par, uh, gribu pastāstīt par savu atzinuma projektu. Dažādas eh, interešu grupas ir paudušas savu viedokli, esmu ar tām eh, tikusies. Diemžēl mums neizdevās vienoties par vienotu risinājumu, bet es centos savā atzinumā eh, tomēr virzīties uz vienotu rezultātu. ASV un Kanāda ir noteikušas šādas sēra emisijas kontroles zonas 200 km no savas, 200 uh, jūras jūdžu no savas teritorijas. Un uh, mums ir uh, tāpat jābūt drošiem, ka līdz 2015. gadam ir pieejama kuģu degvielu ar zemu sāra saturu pietiekamā daudzumā un arī pietiekami daudz sašķidrinātās gāzes termināļu ostās. Un katrā ziņā ir pēdējais brīdis beidzot mums izlēmt, ko tad mēs darīsim šai jomā kopš starptautiskās jūrniecības organizācijas lēmuma 2008. gadā nekas nav mainījies. Vienkārši ir bijuši centieni novilcināt lēmumu pieņemšanas mums eh, joprojām ir trīs gadi, lai veiktu sagatavošanās darbus eh, ieviešanai. Komisija ir izteikusi vairākus ieteikumus, kā ierobežot jauno pasākumu ietekmi. Es uzskatu, ka pēc 2018. gada mums nevajadzētu sodīt tās, uh, uzņēmumus, kas ir veikuši pasākumus, lai izpildītu jaunās prasības, bet vēl nav pilnībā tās ieviesuši, jo mm, nav pieejama pietiekamā daudzumā degviela un citas problēmas ir um, vairāk jādomā par sašķidrināto gāzi, jo šobrīd ir tāds kāburtais loks izveidojies. Uh, kuģos uh, netiek uzstādīt šādas iekārtas, jo ostās netiek uzstādīt šādas iekārtas, tāpēc, ka ostas nav pārliecināts, ka būs pietiekams pieprasījums un, un, un tā tālāk. Uh, Kuģi pasažieru pārvadātājiem būtu jādod iespēja izmantot sašķidrinātā gāze, uh, un arī jāpaukstina drošības prasības. Jautājums par to, kā finansēt šos pasākumus. Manuprāt, dalību valstī un komisijai būtu jāsadarbojas šajā jautājumā, jo dalību valstis būs ieguvējas, būs mazāk nāves gadījumu, uzlabosies arī vides kvalitāte. Uh, veselības ieguvumi, manuprāt, ir svarīgāki par tiem izdevumiem, kas būs nepieciešami, lai pielāgotu kuģus jaunajām prasībām. Un es domāju, ka šie pasākumi e, dos taustāmu labumu mums ir jādomā par godīgiem konkurences apstākļiem e, jūrniecības kompānijām. Manuprāt, ārpus sēra emisiju kontroles zonām uh, sēra saturs jāparedz 2% un pasažieru transportā 0,5% jo pretējā gadījumā pieaugs uh, kravu pārvadājumi pa sauzemi, un tas būs pretrunā ar mūsu izvirzītajiem vides aizsardzības mērķiem. Sauzemes transports rada lielāku emisiju apjomu nekā jūras transports. Liels paldies, kolēģi, un esmu gatava uzklausīt jūsu komentārus. Paldies, Savisāras kundzei. Tagad Kūna kungs, tautas partijas grupas vārdā. Danke, Paldies, priekšsēdētāja kungs arī uh, e, man sirsnīga pateicība, ka jūs tiešām e, šo tēmu aplūkojāt uh, detalizēti un intensīvi strādājāt. Mums ir situācija, ka ziemeļu krasta josla Eiropas Savienībā no 2015. gada Uh, būs īpaši kontrolēta, un tas nozīmē Baltijas jūra, Ziemeļa jūra uh, līdz pat Bergenai, uh, tātad arī viss Britu salu austrumu piekrast līdz pat kanālam, tas viss attieksies uz šo geogrāfisko reģionu, un ļoti pareizi tik arī pieminēts, ka Startautiskā jūrniecības organizācija no 2015. gada pielaidīs tur tikai eh, kūģus, kur būs 0,1% ierobežojums eh, sēram. Un, eh, protams, šīs degvielas kvalitāte tā arī kaut ko maksā. Ja 0,5%, kur, kurus jā, būtu jāsasniedz šo, šobrīd, tad no 2012. gada mums būs 15% pieaugums Un tas ir diezgan sarežģīti. No Kornvēlas līdz pat Turku. Uh, tur braukt 200 jūras jūdzes un tad arī būt konkurētspējīgiem uh, Un uh, tā būs ļoti sarežģīta uh, situācija, kas attiecās uz konkurenci, uz izmaksām arī uh, Vācijai, Baltijas jūrā un arī kopējo konkurenci Eiropas uh, Savienībā. Tas nostādīs uh, dažādos līmeņos uh, dienvidu. Ūdeņi būs 0,5%. Protams, veselībai uh, ir liela loma, bet es domāju, šis sadalījums, kā es e, to esmu lasījis, es nezinu, vai tieši sēra emisijas dēļ būs 66, tātad ir 66 tūkstoši nāvas gadījumu. Uh, Un, ja mēs runājam par ziemeļiem, tad tur droši vien ir 12 tūkstoši eh, nāvs gadījumi. Ja mēs runājam par ASV un Kanādu, eh, tad eh, viņi arī ierīko šādas joslas, bet viņiem ir tikai 200 jūras jūdzes, un tas nav atrunāts ar Startautisko jūrniecības organizāciju. Bet ir sarunas starp, starp valstu sarunas bet es domāju, ka mums nevajadzētu pārspīlēt. Es domāju, ka mums eh, būtu nepieciešami konkurences apstākļi, lai arī kuģošana uh, būtu ekonomiski izdevīga, lai nebūtu uh, pārvadāšana ar citiem transporta līdzekļiem. Tātad, ne, lai nebūtu no sea to road, bet tieši otrādi no, no no, gan ne no jūras uz ceļa. Un tad mēs esam runājuši par integrētu politiku. Un mums vajadzētu sarunāties par to, vai nebūs tā, ka tiks pārvadātas krāvas pa ceļu. Uh, Mums, protams, arī nepieciešams ir uh, ostās, uh, degvielas stacijas, uh, lai arī šos kuģus uh, varētu apdroš, nodrošināt ar degvielu. Un, protams, ir nepieciešams, lai šīs prasības uh, mēs tomēr pārlikt uz 2020. gadu. Paldies! Lielas paldies! Tēt ir garš eh, runātāju saraksts pieteikušies, un cerams, ka mums izdosies pabeigt līdz 11.20. Es gribētu, lai jūs to paturat prātā. Tā kā ir daudz diezgan eh, runātāju no uh, ziemeļiem, ir viens arī no uh, vidusjūras, bet tēt Zemka kungs, lūdzu. Jā, man būtu jāatzīst, ka šī direktīva, par kur, pie kuras mēs strādājam, uh, ir no vienas puses ļoti nepieciešams akts, bet no otras puses mums ir jāanalizē e, šie risinājumi, ņemot vērā e, dažādas aspektus. Tas ir ļoti svarīgi videi, bet arī tikpat labi zinām, ka šā, šī direktīva um, tā iedarbosies, tā būs, e, darbosies arī uz ostām. Uh, Uh, un tad, kad esmu iepazinies ar šiem materiāliem, tad uzskatu, uh, ka uh, šajos sarežģītajos gadījumos referentē bija izsvērts viedoklis. Es piekrītu lielākajam priekšlikumu vairumam. Bet gribētu arī eh, teikt, ka šie risinājumi, kas attiecās uz direktīvu, nav tikai attiecībā uz ziemeļiem un lamanšu, bet tas ir arī ļoti svarīgi Baltijas jūrai, kura ir iekšējā jūra un eh, tieši apskalotās valsts, kuras ir ES dalība valstis. Es domāju, lai šies e, robežu daudzums sasniegtu 2015. gadā, tas ir pieņemami, kā arī domāju, ka e, varbūt e, piecu gadu novēlojums tiem kuģiem, kuri, kuri kuģo ārpus šīs zonas. Un mans priekšlikums būtu tāds, lai mēs atbalstītu šo, viedok šo viedokli, bet arī uzklausītu uh, tieši iesaistīto pušu vietokļus, jo mēs zinām, ka pārāk strikti risinājumi uh, novestu pie jūras transporta ierobežojumiem un tas novestu pie kravu pārvadāšanas pa sauz zemi. Bet es domāju, ka galvenajās līnijās tas ir atbalstāms. Paldies! Thank you, Mr. Van Dalen. Liels paldies, Van Dalen kungs no EKR. Ja, voorzitter, bedankt. We hebben hier in dit huis wel eens wat kritiek op de IMO, omdat de IMO soms wat traag. Mēs kritizējam šeit parlamentā arī Startautisko jūrniecības organizāciju, jo tā ir uh, diezgan tāda sarežģīta institūcija, bet es domāju, ka uh, tas ir patiesi svarīgs lēmums. Es domāju, daudzām dalību valstīm vēl tas nav īsti skaidrs, un viņas ir nobijušās un domā, ak, Dievs, ko mēs tagad esam sastrādājušas, bet es domāju, ka daļai tika arī uh, gulēts. Uh, jo bija jau sešu mēnešu laiks, kad uh, vēl uh, varēja protestēt. Un dalībvalstis, kuras uh, tagad ir attapušās, ko nu viņas ir izdarījušas, viņas vienkārši uh, ir nedaudz nogulējušas. Es pilnībā piekrītu šim lēmumam. Uh, E, es piekrītu, ka kuģošanai jākļūst ir vidē draudzīgākai. Tas ir e, viens no visvairāk piesārņotājiem sakar, e, tieši sakaru jomā, un, bet tomēr tur vēl ir problēma. Starptautiskā jūrniecības organizācija, protams, koncentrējas uz kuģošanu, bet es aizvien biežāk dzirdu, ka būs arī šim risinājumam blakus efekti. Uh, proti uh, tiks vairāk kravas uh, pārvadātas pa sauszemi. Tas nav pilnīgi droši, bet ir pētījums no Lēvenas universitātes. Es uzskatu, ka tas būtu, nebūtu īsti labi, lai šis labais lēmums novest pie slikta risinājuma, protam, proti, ka notiktu daudz vairāk kravu pārvadājumu pa saules zemi. Un līdz ar to es arī tomēr vēlētos, lai šī lieta vēl tiek vairāk e, izmeklēta, pētīta, varbūt arī referenti varētu uzņemt kontaktu ar Lēvens universitāti. E, jo tas taču pilnīgi noteikti nav vēlams, lai mēs pieņemam labu lēmumu, bet kur noved pie slikta risinājuma. Un es uzskatu, ka mums būtu nepieciešams vēl vairāks laiks, lai uh, tomēr vēl konkrētāk izpētītu tās sekas. Mēs īsti nezinām rezultātu, un tādēļ es uh, teiktu, ka mums tomēr būtu vēl nedaudz jāpapēta, kādi eh, būs šie, eh, šie ierobežojumi. Un tad eh, par šo flotes degvielu, kur ir sēra saturs lielāks par 3,5% ja mēs nonāksim pie 0,1% ierobežojuma, tas, protams, būtu ļoti svarīgi, bet tagad vēl ierobežot šo tirzniecību, es domāju, tas nebūtu labi. Mums būtu arī jālūkājās, kādas ir alternatīvās tehnoloģijas un kādas ir iespējas. Šeit bija runa par sašķidrināto gāzi, bet arī par skruberiem, par tātad citiem samazināšanas paņēmieniem. Uh, Eh, par attīrīš, degvielas attīrīšanas eh, iekārtām, kuras attīra no sēra piesārņojuma. Varbūt mēs tās varētu finansiāli atbalstīt. Un, eh, piemēram, motivēt tos, kur vēlās investēt šajās jaunajās, jaunajās tehnoloģijās. Tātad mums būtu, protams, jāvirzās šajā virzienā, bet uh, ir arī dažas problēmas, kuras uh, vēl būtu jāpēt un jārisina. Protams, ir arī atšķirīgi jūras reģioni Vai tam būtu jātiecās uz visām jūrām? Es teiktu, jā, tas ir attiecin, būtu attiecināms uz visām jūrām, bet tad mums ir problēma ar vidusjūru, jo kura vidusjūras daļa tad būtu attiecinām uz to un kura nē. Varbūt mums būtu jāpadomā. Um, šādas zonas ievietot, bet varbūt šī, šo 200 jūras jūdžu zonu Um, tātad tā būtu tāda iespēja. Es vēlreiz pārunāšu ar referenšos jautājums, lai mēs šo ideju ieviest visā Eiropā, bet tad tieši gar krasta zonu. Paldies! Paldies, Lūdzu, Čēler kungs, zaļo vārdā. Lielas paldies, priekšsēdētāji. Jā, ļoti interesantas diskusijas, Teilor kungs saka. Es uzskatu, ka projekts ir ļoti labs un es uh, apsveicu tā izstrādātāju. Uzklausot diskusijas, man šķiet, ka mēs raudzīsimies uz gaisa kvalitātes elementiem tika uzdot jautājumu par radītajām nāvēm, kas e, ir rezultāts sēra e, izmešiem. Es domāju, ka mums nevajadzētu te riskēt ar dzīvībām, jo, nu, ja būtu runa par e, manu dzīvi, tad, nu, es pilnīgi noteikti gribētu to saglābt. Mēs atbalstām SEO nolīgumu un viņiem vajadzētu zināt par to. Uzskatām, ka mums vajadzētu īstenot to iestrādāt Eiropas Savienības eh, normās, un mēs nevaram vilcināties ar pieņemšanu. Tāpat nevajadzētu kavēties ar, ar eh, īstenošanu un termiņiem. Mēs eh, piekritām pagarināt SKZ, e bet ar tādu pat tā, laika grafiku, kā paredzēja Marpola. Mēs gribētu, lai 0,1% būtu standarts no 15. gada jau, un mēs gribētu svītrot iespēju atcelt šo terminu uz vēlāku brīdi līdz 25. gadam ar delģēto aktu palīdzību. Eh, Gaisa kvalitātes uzlabošanas eh, argumenti ir ļoti nopietni, tāpēc mums vajadzētu pap eh, paplašināt to arī uz dalību valstu ūdeņiem, un mēs aicinātu komisiju uh, veikt nepieciešamo analīzi tālākām SEKZ Eiropas Savienības ūdeņos. Tāpat, ka mēs uzskatām, ka dalībvalsts, kas sniedz valsts atbalstu eh, attīrīšanas eh, sistēmām, eh, kā vajadzētu to atbalstīt iespējami. Atgriežoties pie paša Eh, ziņojuma projekta. Mēs gribētu stiprināt Eiropas, eh, to, ka Eiropas komisija izstrādā kvalitātes standartus eh, jūras degvielai. Mēs gribam arī efektīvu monitoringu un kuģu degvielas paraugu ņemšanu, un mēs gribam paplašināt kontrolas zonas uz visām Eiropas Savienības jūrām, vismaz kādā konkrētā attālumā no krasta kurā nospraustas sēra emisiju kontrolas zonas. Visbeidzot, raugoties uz uh, dažādiem jauniem elementiem, papildus esošajam jau ziņojuma aptvērumam, mēs gribētu, lai tagad tiek iekļauti um, bunkuru eh, de degvielu, mēs gribētu arī noksa mm, dzinēju standartus, kas parādās Marpola regulās, bet ne komisijas dokumentos. Tā skaitā runājot par kruīza uh, kuģiem un eh, par ekonomiski instrumentu ieviešanu, lai padarītu tos, eh, lai šīs normas varētu strādāt. Nu, lūk, no manas puses viss. Paldies. Eh, Ko Kovaček kungs, lūdzu. Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já nej... Paldies, priekšsēdētāji. Es pats, ka nāsu jūrnieks. Bet, ja reiz mums izdodas eh, eh, satīrīt eh, sauzemes transporta paredzēto naftu. Es nesaprotu, kāpēc mēs nevaram to pašu darīt attiecībā uz jūras degvielu. Mēs taču negribam dedzināt šos liekos atkritumus. Jā, daudzās lielās pilsētās ir atrisināta gaisa piesārņojuma problēma, um, ieviešot normas attiecībā uz gāzes kā, sauzemes transporta um, degvielas izmantošanu, tad es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc mēs nevarētu tāpat rīkoties attiecībā uz uh, um, jūras transporta līdzekļu degvielu. Jo, un cerams, mums tas arī izdosies. Man radies priekšstats, kā brīžam kolēģi rada problēmas, kur to nav. Jā, reiz ASV un Kanāda spēja nospraust šo uh, 200 eh, jūras jūdžu um, zonu, un mēs pārunās vidusjūras eh, dienvidu daļā eh, tikai turpinām pārunāt un pārunāt šīs normas, un kur turpinām slēgt um, sadarbības nolīgums, ja te mēs nespējam vienoties ar šīm valstīm. Vienoties par degvielu, tādas degvielas izmantošanu, kurā ir zems sēras saturs. Mm visā vidusjūrā, nu, tad mums vajadzētu padoties un nerunāt par tālāku integrāciju vai par standartu nospraušanu. Paldies! Paldies, Itāla kungs, lūdzu! Thank you, chairman, uh... Paldies, priekšsēdētāji! Pirmkārt, referents ir paveicis labu darbu. Te ir uh, ņemts vērā daudzas labas domas, bet joprojām daži aspekti ir jāapspriež. Pirmkārt, šobrīd priekšlikums ir eh, ļoti ar spēcīgu ietekmi uz industriju īpaši Ziemeļvalstīs. Šādā laikā, kad ir nepieciešama lielāka izaugsma, lai atbalstītu nacionālas ekonomikas, es bažījos, ka tehnoloģija nebūs, eh, ka mēs nespēsim šo 1,5 5% limitu attiecībā uz RMC kontrolas zonām panākt. Tāpat es gribu norādīt, ka komisija ir izstrādājusi instrumentu kopumu, lai atbalstītu situāciju valstīs, kuras visvairāk ietekmēs jaunie ierobežojumi. Es joprojām skaidri gribētu eh, redzēt skaidrāku tekstu redakciju par to, kā, piemēram, kuģniecības industrija varētu eh, tikt eh, atbalstīta finansiāli pārējais periodu laikā. Visbeidzot, mums vajadzētu apsvērt iespēju, ko, ko jau norādīja Hasita eh, eh, eh, ziņojumā par to, kā mēs paplašinām šo 0,5% normu un ka to, tas attiektos arī uz vidusjūru, lai nodrošinātu konkurences vienlīdzību viscaur Eiropas Savienībā. Paldies! Lielas paldies, Kumacakos kungs, lūdzu! Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η έκθεση είναι μια καλή βάση. Paldies priekšsādātāji. Es gribu norādīt, ka šis ziņojums ir ļoti labs izaisa punkts diskusijām. Esmu pārliecināts, ka izskanēs dažādas idejas un domas arī grozījumos. Bet es gribēju turpināt Itāls kunga teikto. Manuprāt, manuprāt, mums nevajag tik uh, ļoti uzstāt, ka panākam beigās pretējo rezultātu sākotnējam, ka mēs uh, īstenojot nepareizu pieju panākam gluži pretējo, nenodrošinām vidas aizsardzību un sarežģījam konkurētas situāciju transporta jomā. Mums ir jāpanāk saprātīgs līdzsvars. 2015. gads, manuprāt, nav reāls datums. Mums jāpatur prātā arī tas, ka jāiet tālāk, ka atlikušajā laikā e, daudzas ostas jūrā nebūs uh, tehniski aprīkots, tām trūks infrastruktūras, lai nodrošinātu uh, konkrētus degvielas veidus. Tādēļ mums ir jāprasa. Uh, iznāks tā, ka mēs pieprasām, lai kuģi dotos uz citām jū, ostām, lai varētu iegādāties šādu degvielu. Jau tagad ir lieli sarežģījumi, un mēs nedrīkstam aizmirst tehniskās problēmas. Šis ziņojums uh, ir uh, solis pareizā virzienā, bet mums ir jā jāizteno realistiskāka un produktīvāka pieeja Flakenštēnkungs. Tā tad eh, par piesārņojumu eh, kurus izraisa kuģis, jūs redzat, cik uh, maz ir darīts šajā virzienā, un to tam, tomēr būtu pareizais laiks, lai mēs uh, šos ierobežojumus ieviestu. Un divkārt, eh, otrkārt, mums būtu arī jānosaka skaidra pozīcija par to, ko mēs nolēmām, par ko uh, jau nolēma arī Starptautiskā jūrniecības organizācija. Uh, tas uh, varbūt nav īsti pareizi, ka attieksies tikai uz ziemeļu daļu. Uh, jo mums ir arī svarīga cilvēku veselība dienvidos, kādēļ mēs vēlamies aizsargāt tikai ziemeļa Eiropiešus attiecībā uz skaitļiem, kuri šeit tika nosaukti, bet vai tad mums Dienvidē Eiropa ir pilnīgi vienaldzība? Vandālen kungam, protams, ir taisnība. Uh, Mums ir jārunā arī par eh, risinājumiem, lai mēs šo konkurenci eh, tomēr eh, neveicinātu ar sauzemes transportu. Ir pētījums, bet man tas nav droši vien šeit priekšā. Un pēdējais tehniskie risinājumi, par tiem jau strīdās arī eksperti, es domāju, ka pēc visa tā, ko esmu dzirdējis, ka šie tehniskie risinājumi vēl tomēr e, nav īsti pārliecinoši, e, un mums būtu jārunā par kādu pārējais fāzi. Un mums būtu arī jāturās pie mūsu stingri nospraustā mērķa. Paldies! Fleckenstein. Paldies, Fleckenstein kungs! Šis pētījums, kas tika pieprasīts eh, un eh, sākotnējais līgums arī izrietēja no šī pētījuma, un tāpēc tas arī ir ticis atlikts. Un mēs cerējām, ka mums būs pētījuma vismaz eh, uzmetums, ar ko varēsim iepazīties, bet, kā saprotam, tas vēl nav izstrādāts, jo sākotnējais līgums ir uh, tagad uh, licis to pārliktēt Krāmerkungs. Stein, Um, Flekenštain kungam tri, pirmajos trijos punktos es varu piekrist. Mēs kā e Eiropas parlaments uh, vienmēr teicām, jā, bet mm, jūrniecības organizācija neko nedara, uh, bet uh, tagad tomēr jūrniecības organizācija ir darījusi. Es domāju, šie sēra, šis sērs, tas ir, tie ir atkritumi, ir ļoti daudz arī sadedzināšanas iekārtu bez filmu filtriem. Un nekad uh, mēs neesam apmierināti. Konkurence attiecās uz visiem Ziemeļjūrā vai arī Baltijas jūrā. Vienalga, kādas val valsts kūģi tie ir. Bet mēs varam arī eh, tomēr domāt par reklāmas kampaņā. Eh, brauciet pie mums, piemēram, tas ir daudz labāk jūsu eh, veselībai. Nebrauciet vairs uz dienvidiem. Uh, tas būs labāk jūsu veselībai, ja jūs būsiet ziemeļos. Tātad šādas reklāmas kampaņas mēs varētu ieviest, jo mums visā Eiropā mums ir nepieciešams visur eh, vienādi ierobežojumi. Uh, Un šādā reklāmas kampaņā mēs tad arī uh, e, lūksim, lai šie ierobežojumi tikti ieviesti un lai lūdzu šādi kuģi vairs nebūtu jūrā, kuri piesarņo. Jo Baltijas jūra jau nav tikai uh, kuģniecībai, nē, tā ir arī turismu paradīzi. Un tagad, ja mēs runājam tālāk, tad, piemēram, Berlīna būs kādreiz ostas pilsēta un Nīderlanda ir zem ūdens. Uh, Tātad mums ir ļoti daudz, kas jādara. Mēs pārāk esam vilcinājušies sakarā ar šo jautājumu, e, jo iekšējā e, kuģniecība ir tikai tad ekoloģiski, ja ir ierobežojumi. Ja e, kuģi piemērojās, tad, ja, ja ūdeņi piemērojas šim kuģiem. Un lielie uzņēmumi tie var atļauties, bet uh, mazajiem uh, Tas ir ļoti grūti, un es esmu ļoti priecīgs, ka šī starptautiskā jūrniecības organizācija to vienreiz iz, iz, ir izlēmusi, un no tā vairs nevar atkāpties, un tad būtu jāsoda tie, kuri nav darījuši neko lietas labāku, un kuri ir uh, gulējuši un, un teikuši, jā, politika tāpat ir vāja. Nē, mums ir jādomā par šiem jautājumiem. Ja es salīdzinu ar sauzemes transportu, ar um, automobīļu industriju, uh, tad kas tika kliegts par katalizatoriem, par filtriem, par ierobežojumiem, bet tad, kad tie tika noteikti un visi to pieņēma, un tieši tāpat notiks arī e, kuģniecībā, tad mēs arī e, pilnīgi droši varam palikt pie 2015. gada. Paldies! Komisijas e, pārstāvs Vimmera kungs, lūdzu. Vai jūs gribējāt vēl izteikties? Pirms tam atvainojiet Maisneres kundzi. Bet jūs neparādījāties manā sarakstā, bet Maisneres kundze tomēr dod vārdu jums. Jā, es domāju, ka es eh, varēšu vēl runāt, jā. Jā, protams, tā ir tēma, ar kur esmu arī, ilgi, par kur esmu ilgi domājis. Eh, un šie eh, ierobežojumi vēl nevar tikt mainīti, jo tas ir visas pasaules jautājums ir arī uh, dažādi tātad um, pār pārlikšanas, jo tāpēc, ka tas neatiecās uz visām šīm kontrolas zonām. 0,5% ne tikai e, pie šīm seks e, zonām mums ir jārunā. Es arī savā ziņojumā runāju jau par integrēto jūras politiku, un tas bija arī, eh, tam bija sakars ar kuģniecību. Un viens bija jautājums, vai mēs gribam arī ekonomisku atbalstu šai zaļai kuģošanai. Eh, daži jau teica, ka ir jau eh, arī tādi kuģu būvētāji, kuri būvē šos zaļos kuģus. Uh, bet pārējos mums eh, nebūtu jātalgo par to, ka viņi neko nav darījusi, bet tad arī jautājums par eh, Ziemeļa Eiropu un Diedvidē Eiropu. Es zinu, ka ir pētījumi, eh, ka būs šī kraus pārlikšana uz sauzemi, bet eksperti saka tieši pretējo. Mēs, protams, mums, protams, par to ir jādomā, lai šī konkurence nepalielinās. Uh, mums ir arī skaidrs, ka ir šīs skruberu tehnikas. E, tātad ir e, sausie paņēmieni un ir e, slapjie paņēmieni. Tas, protams, nav mūsu plāns, bet tas būtu um, risinājums, jo ir šie sausie paņēmieni tad to vēl tālāk var pārdot eh, minerāliju ražotājiem, jo tur vēl ir eh, šie sēra, sēra saturošās vielas. Un mums ir jāskatās, lai mēs to attīstām vēl tālāk. Tad arī sašķidrinātā dabasgāze uh, Es vēlētos arī norādīt uz to, es arī jums aizsūtīšu ēpastu, un uh, mums būs arī seminārs uh, nākošajā nedēļā, vai šīs atšķirinātā dabasgāze var būt uh, alternatīva. Uh, un vēl viens, es uzskatu, tas bija ļoti drosmīgi no referents puses. Uh, kā eh, runājot par pasažieru satiksmi attiecībā uz eh, Dienvidu Eiropu, uz eh, šo sēra emisijas kontrolas zonu. Es gaidīju, ka būs protests. Principā tas ir pareizi, jo tas ir gaisa piesārņojuma jautājums, un, protams, ja visi tur grib arī braukt turismā, tieši tāpat kā Ziemļos. Paldies! Paldies, tēt Vimera kungs no komisijas. Paldies, priekšsēdētāji. Komisija atbalsta uh, ziņojumu projektu un, un sveic referentu ar paveikto darbu. Un tomēr es gribētu pievērsties dažiem jautājumiem, kas tikuši pacelti, sākot no par, uh, tu, par uh, kaģniecības izmešu plašāku kontekstu. Mēs esam gan tālu no savu vīdes mērķu sasniegšanas, ka uh, ka ISA kvalitātei nevajadzētu ciest no eh, eh, un atstāt nopietnu ietekmi uz cilvēku un vides veselību. Mēs esam pētījuši kājas dažādās piekrastas uh, eh, pilsētās, un mēs konstatējam, ka uh, lielā mērā tās cies no kuģu radītiem piesārņojumiem, piemēram, Dānijā un Sicīlijā. Uh, Eh, lielākā daļa gaisa piesārņojuma nāk tieši no kuģu izmešiem. Sausemē esam ļoti veiksmīgi samazinājuši sēra dioksīda izmešus, eh, kurus, eh, kas bija līdz šim lielākais piesārņotājs, kas ietekmē cilvēku veselību. Un pavisam īsumā mazināt kuģniecības izmešus būtu viss veiksmīgākais pasākums pret sēru dioksīdu piesārņojumu. Vairumā dalībvalstu ir grūti sasniegt gaisa kvalitātes standārts, un šis ir vienkārši lētākais instruments, kā panākt mūsu nosprosto mērķi. Un ir taisnīgi teikt, ka pēc daudziem gadiem uh, regulāciju tagad ir kuģniecības sektora kārta ieguldīt, veik, veikt savu ieguldījumu mērķu sasniegšanai. Sēra emisiju kontrolzonas atrodas uh, Ziemeļa Eiropā un galvenais iemesls uh, ir vides apsvērumi. Uh, jo ziemeļos bieži tas ir saistīts ar pārskāpināšanos. Šīs zonas tā iemesla dēļ ir tēt pirmajās rindās cīnoties pret to. Komisija, koncentrējoties uz uh, ietekmi uz uh, veselību, ir nospraudusi SCKZ e Ziemeļvalstīs, jo tās to pieprasīja. Tās bija uh, vienbalsīgs lēmums SEO atbalstīt visas piekrastes valstis, kas ir apkārt uh, Baltijas jūrai un Lamanša kanālam, bet, piemēram, Ķeltu jūra un Vits jūra nav ar šīm SEKZ. Komisija arī domājot par gaisa kvalitāti izvērtēs to, cik, ies, cik paveicami ir, kādas ir izmaksas, kādi ir ieguvumi, ja mēs e, izziņot vēl jaunas jūru zonas, kā sēra emisiju kontrolzonas. Jau esam uzsākuši pētījumu par kuģu izmešiem un izstrādāsim dažādus scenārijus, kas notiks, ja samazināsim, piemēram, melno oglekļa iz, izmešus un paraudzīsimies, vai spēsim nospraust papildus kontrolzonas, kurās būtu skaidri redzami ieguvumi no tā, ka tās tiktu nozīmēts kā sēra emisiju kontrolzonas. Tomēr tas nav iemesls aizkavēt plānoto sēra prasību ieviešanu eh, Ziemeļa Eiropas eh, sekās. Es gribētu atgādināt, ka normas par kuģu emisiju samazināšana ir ar milzīgu ieguvumu, eh, milzīgu atdevi katram ieguldītiem eiro, līdz pat 25 eiro tiek iegūt atpakaļ. Aptuveni 90% no veselības ieguvumiem materializējas valstīs, kam ir e, robežas ar, ar sēremsi kontrolzonām. Un, e, lai dotu jums konkrētākus skaitļus, lai jums rastos labāks priekšsats, e, seka normas aizliedz katru gadu, aizkavē 23 bērniņu pāragru nāvi Tāpat 16 tūkstoši pieaugušo nāvis katru gadu. Tas nozīmē, ka eh, seka standārtu ieviešanas aizkavēšana eh, rezultēsies 19 tūkstošu eh, pieaugušo nāvē un aptuveni 100 mazuļu nāvē. Un vai tiešām mūsu sabiedrība esošajās, e, esošās ekonomiskās krīzes apstākļos var atļauties tādu cilvēku resursu zaudējumus? Par modālo pārēju, jā, tā, e, tas ir problēma jautājums. Komisija ir veikusi pētījumus, e, aptājājas citas interesētās puses Un visbeidzot, mēs vērsāmies arī pie Eiropas jūrniecības drošības aģentūras veikt sintēzi par to, kas ir kopsaucējs visās šajos pētījumos. Un tika veikts secinājums, ka jauno seka degvielu um, ieviešana varēs paaugstināt degvielas cenas, kam varētu būt ietekme arī uz transporta izvēli. Nu, un tēt uh, īsumā var teikt, ka uh, Eh, īsās kuģošanas sektors tiks ietekmēts zināmā mērā, bet mēs eh, ne, neplānojam, ka eh, mazināsies garie ceļojumi. Tātad īsajiem ceļojumiem varētu būt maza ietekme uz sektoru iz, izaugsmi. Mēs runājam par 2,3% kravai un 3,5% pasažieru transportam. Bet Tomēr atsevišķas eh, līnijas varētu tikt ietekmētas, un tāpēc komisija turpinās pētīt uh, situāciju īsajos eh, ceļojumos pa jūru, lai labāk novērtētu stratēģijas, kādas pasākums pret to varētu ieviest. Tad par degvielas pieejamību arī tika uzdots jautājums komisija uzskata eh, degvielas pieejamību par nepārāk sarežģītu jautājumu, jo seka degvielas ir pavisam eh, maza eh, daļa no kopējā kuģu degvielas um, spektra. Mēs runājam tikai par dažiem procentiem, tāpēc mēs paredzam, ka degviela būs pieejama. No otras puses, ja degviela nebūs pieejama, jau esošajā direktīvas versijā derogācijas klauzulā ir paredzēts, ka gadījumā, ja tāda nav pieejama, tad dalība valsts ziņo komisijai, un komisija uz laiku atceļ degvielas prasības. Par, tātad tam jau ir paredzēta šāda atkāpe, un daudzas ieinteresētās puses arī aicināja šo nepieejamības klauzulu iestrādāt SJO klauzulā, tā kā es domāju, par to nevajadzētu uztraukties. Pār gāzes kalotņiem šobrīd pastāv divas eh, gāzes kalošanas tehnoloģijas eh, ar divām dažādām degvielām. Komisija uzskata, ka gāzes kalotņiem, lai tie izpildītu pastāvošās SJO prasības, tad komisija kopumā atbalstītu ātrāk pieņemt pieņemšanu. Tā ir joma, kas arī ir uh, at, mm, atvērta, piemēram, valstu atbalstam, tā kā negaidiet tieši atbalstu no komisijas. Mēs uh, at, paredzam valsts atbalstu tiem, kas iet vēl tālāk pār nospraustiem vidas standartiem, ko nospraudus Eiropas Savienība, piemēram, ieviešot šīs normas ātrāk par paredzēto uh, gala termiņu vai arī uh, e, nospraužot pašiem augstākas vēl prasības. Uh, Komisija cer, ka mēs neatkārtosim kļūdas, ko pieļāvām attiecībā uz 0,5% standartu ieviešanu se, septembrī. Un komisija gribētu noteikti veicināt ātrāku ieviešanu. Paldies! Savisārs kundze, vai vēlties ko piebilst? Pavisam īsi lūdzu. Jā, ja, aita. Jā, paldies. Es gribētu īsumā pateikties visiem, kas izteicās un patiešām esam apsprieduši visus šos jautājumus ar interesētajām pusēm, un nekas daudz jauns šodien neizskanēja. Bet es gribētu tikai uzsvērt, ka galvenais ziņojums par šo direktīvu eh, to sagatavoja NV komiteja, Un dažas no tēmām, kad runājam par eh, piesārņojošiem eh, bu bu bunkuriem vai noks saturu, tas jau viss parādās arī NV referenta ziņojumā. Līdz ar to es neapskatīju visu šīs tēmas savā ziņojumā. Es koncentrējos tikai uz jautājumiem, kas ir tieši saistīti ar transportu. Bet, nu, protams, ka mums ir eh, jācenšas audzēt vide vis, visā Eiropā, un tāpēc es atbalstu SEKZ paplašināšanu, kad tas attiekt uz visām Eiropas jūrām un eh, būtu 200 eh, jūras jūdžu gārumā. Nākamais par gāzes kalotņiem, par šķid, sašķidrinātās dabas gāzes pieejamību. Te es izmantoju visai e, mīkstinātu e, atlikšanas stratēģiju, jo lik, no likumdošanas viedokļa mēs nevaram atlikt SEO e, normas, bet ja e, kuģu īpašnieki un uzņēmumi ir gatavi un norādījuši uz savu gatavību Eh, pa, veikt um, restruktūrizāciju savās uh, organizācijās, un tad mums nevajadzētu viņus sodīt pirmajos gados. Nu, tie ir kompromisi, ko esmu ieteikusi. Un es gribētu ieteikt vienu domu. Uh, Ja notiktu šī uh, transporta līdzekļu izvēles uh, atgriešanās uz, uz vēsturisko situāciju, mēs varētu domāt par eh, īsajiem um, pārbraukumiem, bet ja ir runa par garajīro kuģošanu, tad mums ir jāpadomā par eiroviņieti, par uh, citiem, citām normām, kas attiec sauzemes transporta, kā lās paldies visiem par komentāriem un tiksimies ar uh, līdzreferentiem un ir skairs, ka daži no grozījumiem uh, būs jāpieņem, lai padarītu tekstu skaidrāk. Paldies! Thank you, Chairman, if I may. It was just a... Paldies. Es tikai gribēju par procedūru izteikties. Mēs visi šajā zālē, protams, vēlamies, lai transports pēc iespējas būtu tīrs, bet ja uh, referente Uh, norāda, ko tā vēlas, un komisija teica, bet tagad par skaitļiem. Kā var pierādīt, ka 17 tūkstoši priekšlaicīgas nāves gadījumi ir bijis, vai ka ir priekšlaicīgas dzemdības uh, notikušas tādēļ, un, un tā tālāk. Kā to visu var zināt? Daudzi no mums dzīvo piekrast zonās, bet tagad tāda iebaidīšanas uh, taktika nav pieņemama debatējot par sēras saturu kuģu degvielā. Es domāju, ka mums ir jābūt piesardzīgākiem. Mēs nevaram šādu iebaidīšanas tehniku izmantot. Mūs nevajag iebaidīt un tādējādi piespiest kaut ko darīt. Mēs vienkārši darām tādēļ, ka tā ir pareizi. Labi, paldies, saka priekšsēdētājs. Uh, Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 29. novembris 12. Uh, balsojums transporta komitejā notiks decembrī un vides komitejā, ja esmu pareizi informēts, tad balsojums notiks janvārī. Paldies Savisārs kundzei un tagad nākamais darba kārtības punkts ir ilgtspējīga mobilitāte un mums, uh, mūsu referenti ir um, ieradušies, lai mūs informētu par pētījumu, un tie ir uh, Werners Rottenbergers un Wolfgangs Šāde. Viņi, mēs uh, mūsu viesiem um, piešķirām 20 minūtes, lai viņi mūs informētu par savu pētījumu. Uh, un pēc tam ir paredzēts arī laiks jautājumu uzdošanai, apmēram 10-15 minūtes jautājumiem. Tas nozīmē, ka komitejas sēdi esmu iecerējis pabeigt uh, ap 12. jau mums bija ļoti uh, garš uh, balsošanas seans šorīt. Uh, nezinu, kurš no jums, doktors Šāde vai uh, profesors Rotengaters, uh, kurš runās pirmais. Tātad Wolfgangs Šāde. Uh, no Werners Rotengārters no Kārlsros tehnoloģija institūta un uh, Šāds kungs no Fraunhofer sistēmu inovāciju pētījumu institūta. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Es vēlētos jūs iepazīstināt ar mūsu uh, pētījuma rezultātiem par ilgtspējīgas mobilitātes tehniskajiem aspektiem. Mans kolēģis Rotengaters jau tika jums stādīts priekšā, un mēs esam paredzējuši šādu darba kārtību par pētījuma struktūru, par analītisko struktūru. E, jūs informēšu, tas uh, būtu ļoti sarežģīti visu izstāstīt. Mēs tikai jūs informējam, ka tāds, tāda struktūra pastāv. Un tālāk uh, pāriesim uzreiz pie secinājumiem un ieteikumiem. Uh, Tātad pētījuma struktūra. Mēs sākām ar to, ka definējām terminus, kas bija, vai nosacījums, kas ir svarīgi, lai veicinātu ilgtspējīgu mobilitāti, kādi ir svarīgākie elementi, un mēs sastādījām gāru uh, sārakstu, apmēram 70-80 Um, mobilitātes ekoinovāciju sarakstu un pēc tam sastādījām svarīgāko inovāciju īsos sarakstu. Un uh, šim īsajam sarakstam mēs pilnībā veicām uh, struktūras analīzi. Mēs veicām tieši saistes pētījumu, lai papildinātu mūsu uh, secinājumus par ekoinovācijām. Uh, un pēc tam mēs pārgājām pie secinājumu uh, formulēšanas un ieteikumu formulēšanas. Tātad, ko mēs saprotam ar terminu ilgtspējīga mobilitāte? Šeit, protams, ir runa par visām transporta darbībām, bet arī par to labumu, ko transporta sistēma dod lietotājiem. Un šeit mēs runājam arī par ilgtspējības trim dimensijām - ekoloģisko, ekonomisko un sociālo dimensiju. Nākošais svarīgākais termins ir ekoinovācija. Tie ir inovāti, inovatīvi pasākumi, kuri nodrošina vismaz zināmu vides uzlabojumu, to ieviešanu rezultātā, bet tiem nevajag būt prioritātei, eh, bet šos pētījums var, šos eh, pasākums var veikt, lai uzlabotu ekonomiskos aspektus, uzlabotu mobilitāti. Tātad ekoloģiskam aspektam nav obligāti jābūt prioritāram šajā jomā. Un tā bija pētījuma struktūra, tagad pārējām pie secinājumiem. Trīs uh, svarīgāk labākās eko inovācijas mūsuprāt bija CO2 emisiju uh, griestu noteikšana sauszemes transportam. Šeit ir runa ne tikai par vieglajām automašīnām, bet arī par furgoniem, krāvas uh, automašīnām un motocikliem. Uh, šos uh, standartus vai šos ierobežojumus var uh, noteikt dažādā veidā varētu noteikt visiem transporta līdzekļiem maksimālos izmešu apjomus. Šāda pieeja tiek arī īstenot Eiropā šobrīd. Otrais ir uh, transporta ārējo izmaksu internalizācija. Tātad šīs izmaksas, kas uh, jāsēdz ir transporta lietotājam vai vadītājam, tātad šeit ir runa arī par vides uh, izmaksām un sastrēgumu izmaksām. Tātad viss šīs ārējās izmaksas tiek internalizētas un šī politika arī tiek aktīvi īstenota. Par to iestājas Eiropas komisija un Eiropas uh, institūcijas jau kādus 20, 30 gadus. Protams, šī politika nav vēl pilnībā ieviesta, bet, bet tā tiek īstenota. Un trešā svarīgā inovācija ir oglekļa neitrālu degvielu ieviešana. Un šeit mēs runājam par konkrētām degvielām, kas būtu nozīmīgas noteiktos transporta veidos. Ir e-mobilitāte, kas būtu vairāk attiecinām uz sauszemes transportu, vieglo, vieglajām automašīnām un uh, furgoniem, tātad šeit ir runa par elektromobīļiem. Uh, Bio degviela savukārt mūsuprāt galvenokārt būtu izmantojama aviācijā. Uh, tāpat jānorāda, ka šīs trīs svarīgākās ekoinovācijas ir uh, sinerģiskas, tās ja tās īsteno vienlaicīgi, tad tas, to ietekmi ir lielāka nekā atsevišķu elementu summa. Tāpat uh, tie nodrošina vides uzlabojumus gan vietējā, gan globālā līmenī. Arī tas ir ļoti svarīgs aspekts nākošā grupa, ko mēs esam identificējuši kā svarīgas eh, ekoinovācijas, ir urbānās vai pilsētu ekoinovācijas. Tas ir kaut kas jauns, līdz šim nepieredzēts. Pirmais ir pasažieru pārvadājumu sistēma kas ir alternatīva jaunā pilsētvidē. Tas nozīmē, ka transporta lietotājs var nopirkt uh, pārvadājumu pakalpojums, kā sabiedriskais transports vai uh, koplietošanas uh, automašīnas no viena pakalpojuma sniedzēja. Šeit ir runa arī par elektriskajām automašīnām. Tātad veidojas jauna uzņēmēja darbības modeļi. Viens mobilitātes pakalpojums sniedzējs ir, kurš Uh, apvieno uh, dažādu pakalpojumu sniedzēju sniegtos pakalpojumus, bet uh, patērētājs pērk pakalpojums no viena, no viena pakalpojumu sniedzēja. Un jauna, vēl viena ekoinovācija, kas sasnaucas ar iepriekšējo, ir tāda, ka uh, pilsētu vidē dzīves apstākļi uzlabojas, pilsētas kļūst zaļākas, ir lielāks iespējas iet kājām, braukt ar uh, velosipēdiem, un šeit ir runa par uh, jauniem transportveidiem. Tālāk uh, ir trīs kravas pārvadājuma eko inovācijas. Šeit ir uh, domāts par uh, vadītāju vai šoferu izglītošanu varbūt ir jāmaina pārvadājumu laiks un operāciju kontroles sistēmas tiek izveidotas un le, uh, loģistikas sistēma arī tiek saskaņot ar eko autovadīšanas sistēmu. Tālāk nākošais inovācija veids ir sadarbības loģistika. Tas nozīmē, ka dažādi uh, pakalpojumu sniedzēji apvieno savus pakalpojumus, lai nodrošinātu pārvadājumus, kas ir ekonomiski izdevīgāki, vai no, izmantojot lielākus transport, eh, kravas transportu eh, līdzekļus vai dzelzceļus, bet svarīgākais ir tas, ka dažādiem uzņēmiem ir jāsadarbojas, lai to panāktu. Un trešais elements, kas uh, saskan ar diviem iepriekšējiem, ir trimodālais uh, kravas pārvadājumu veids. Tas nozīmē, ka ir jāveido tādi uh, transporta pakalpojumi mezgli, kas apvieno šīs trīs transporta veidus dažādus un lai lietotāji varētu saskaņot arī savus loģistikas procesus ar šiem kravas pārvadājumu veidiem. Pirmā ekoinovāciju grupa uh, ir saistīta ar industrijas loģistikas struktūras maiņu, bet uh, valdībām ir jāveido uh, likumdošanas struktūru, lai veicinātu šādas, šādas inovācijas. Un divi pēdējie ICO inovāciju veidi no mūsu īstā saraksta ir ātrgaitas dzelzceļi, bet, protams, tie nedarbojas izolācijā, bet ir saistīti ar citiem uh, transporta veidiem. Tas ir ļoti būtiski, jo šie ātrgaidas dzelzceļi uzlabot pasažieru pārvadājumu kvalitāti lielos attālumos. Un pēdējais punkts, par ko nu pat notika arī diskusijas, ir tīrie pārvadājumi pa jūru vai pa ūdens ceļiem. Uh, Un šeit tiek veikti arī tehniskie pielāgojumi kuģiem, mainot korpusa formu un dzinējas krūves, lai padarītu šos kuģus efektīvākus, energoefektīvākus. Par to jādomā ir kuģu būvniecībā nākotnē. Un nedrīkst aizmirst arī, ka uh, jūras uh, kuģniecība ir galvenais uh, kravu pārvadājuma veids uh, starptautiskā līmenī. Un šeit grafikā ir atspoguļoti rezultāti no tieši saistes pētījuma, ko mēs veicām. Uh, un mēs uzdevām jautājumus par to, kādi pasākumi tiek uzskatīti par svarīgākajiem no mūsu desmit pasākumu īsā saraksta. Un katrs respondents varēja izvēlēties trīs pasākumus, un viņiem arī bija jāsaliek uh, pēc uh, prioritārā secībā šie trīs pasākumi. Un respondenti uh, Tātad piešķīra punktus. Vissvarīgākais pasākums saņēma trīs punktus un vismazāk svarīgākais no trim vienu punktu. Un mēs konstatējām, ka CO2 emisiju standārti tiek uzskatīti par svarīgāko pasākumu ilgtspējīgai mobilitātei, kā ekoinovācija. Nākošais pasākums ir ārējo izmaksu internalizācija, un trešais pasākums bija oglekļa neitrāls degvielas. Nākošais jautājums bija tāds, kā šīs ekoinovācijas spēja sadarboties, vai tās viena otru papildina, vai tās ir pretrunīgas, vai tām ir sinerģijas efekts. Un bija lūgums respondentiem minēt trīs uh, sinerģiskus uh, pasākumus, un uh, kā vissvarīgākais šajā uh, aspektā tika norādīta ārējo izmaksu internalizācija. Tagad mēs nonākam pie tāda teorētiskāka skatījuma uz šo jautājumu par to, kā izmērīt ekonomisko ietekmi. Pirmais ir lietotāja skatījums, kā izmainās uh, izmaksas, kas saistītas ar īpašumu un uh, kā varētu arī paredzēt atvieglojumus uh, šo pasākumu veikšanai. Tālāk ir mezoekonomiskā perspektīva, kā mainās investīciju plūsma, kāda ir ietekme uz noteiktām nozarēm. Un arī uh, politiskās debatēs, protams, ļoti vissvarīgākā ir makroekonomiskā perspektīva, kā uh, to ietekme, kā šī pasākuma ietekme ekonomikas izaugsmu un nodarbinātību. Nākošais punkts ir labklājība, ietekme uz labklājību, kādas ir izdevumu un ieguvumu attiecība. Uh, šajos um, pasākumos svarīgs aspekts ir uh, laika ietaupījumi. Nākošais aspekts, ko var analizēt, ir sadalījums attiecībā uz personu grupām un reģioniem. Vēl, vēl svarīgs aspekts ir valdības perspektīva, tātad izdevumi un ieņēmumi, kā mainās valdību ieņēmumi, veicot attiecīgs pasākums tālāk. Šeit jūs redzat ekonomisko ietekmi, uh, kādas izmaksas uh, ir uh, lietotājiem. Šeit var būt dažādi rezultāti. Attiecībā uz CO2 standartiem lietotājiem ir 100 eiro uz CO2 tonu ietaupījums. Uh, Dažiem, dažiem pasākumiem ir izmaksas, piemēram, jūras eh, kuģniecības eh, pasākumiem šeit ir eh, izmaksas līdz pat 360 eiro uz CO2 tonu un biodegvielām. Šeit šīs izmaksas var būt 132, 320 eiro uz tonu. Uh, vēl mēs uzdevām jautājumus respondentiem par makroekonomisko ietekmi, kāda varētu būt šiem desmit uh, galvenajiem pasākumiem, bet uh, šeit tika norādīts, ka deviņiem pasākumiem ir pozitīva ietekme un tikai ārējo izmaksu internalizācija varētu būt negatīva ietekme. Tālāk, uh, kāda šeit uh, var, vēl citi rezultāti, kādi ir um, trūkumi. Dažkārt šī analīze ir vienpusīga. Galvenais uzsvars ir likts uz to, kādas izmaksas ir lietotājam, vai tiek analizēta tikai laita, iet, laika ietaupījumi, bet mums būtu jāanalizē šī situācija no vēl citiem aspektiem. Uh, nākošais punkts - rekomendācijas. Tās mēs sagrupējām pa jomām. Uh, Pirmā joma ir tehnoloģija un nodokļi. Mēs iesakām izvirzīt tālējošus CO2 emisiju standartus, ir tīpaši vieglajām automašīnām, uh, furgoniem un kravas automašīnām. Jānosaka arī termiņi šo normu ieviešanai, un tām ir šiem, šīm normām ir jābūt uh, skaidrs labs pamatojums. Uh, Nākošais pasākums būtu uh, oglekļa neitrālu degvielu ieviešana, un šeit ir arī sasauce ar konkrētiem degvielas veidiem un noteiktiem transporta veidiem. Uh, tātad, uh, kā oglekļa neitrālās degvielas būtu paredzētas sauszemes transportām un biodegvielas aviācijai Tāpat jāizsver, jāapsver, kāds atbalsts būtu nepieciešams, kādas kvotas un standārta kvotām būtu jābūt dinamiskām, jāsamazinās laika gaitā. Un tāpat jāpatur prātā, ka šīs politikas īstenošana jāatbalsta ar ārējo izmaksu internalizāciju, nodrošinot to, ka fosīlā kurināmā vai fosīlo degvielu cena uh, laika gaitā pieaug, un līdz ar to citi risinājumi kļūst pievilcīgāki un lētāki. Un, protams, ir iespējams, ka visas cenas nākotnē varētu pieaugt. Vēl svarīgs faktors šo pasākumu īstenošanai ir laiks un īstais brīdis, kad tie tiek īstenot. Tātad šeit ir sasauce arī ar nodokļu politiku. Nākošais slaids par tehnoloģiju nozarēm ir, ja mēs uzlabojam transporta nozares darba efektivitāti un nodokļu ieņēmumus no šā sektora, tad uh, izrādās, ka nodokļu ieņēmumi ievērojami samazinās. Tādēļ ir nepieciešams šo ieņēmumu samazinājumu kompensēt, palielinot uh, degvielas uh, nodok nodokļus un arī ceļu nodokļus. Tātad ir jādomā par uh, Uh, sauzēmas transporta efektivitāti un ceļu transporta efektivitātes uzlabošanu. Uh, un jāskatās arī uz uh, izmaksām citos ceļu transporta veidos un efektivitātes uzlabošanu. Un beidzamais slaids, tas ir piektais veids, rekomendācijas par piekto veidu. Te mēs nospraužam Eiropas līmeņa standarts, lai piektais veids būtu izmantojams dažādās Eiropas pilsētās. Nu, man neko, kam tas nedara, ja es esmu mobilitātes eh, nodrošinātājs, piemēram, eh, Berlīnē, bet gribu to izmantot eh, Frankfurtē vai Briselē, un tad to nevar izmantot, tā kā mums vajag Eiropas līmeņa standarts, lai piekto veidu varētu izmantot jebkurā Eiropas pilsētā. Uh, Tas varētu būt kā viesabonēšanas princips eh, attiecībā uz mobilajiem tālruniem. Tāda pat pamatdoma. Paralēli pieminam arī svarīgi, lai eh, dzīves kvalitāte pilsētās turpinātu celties, un mēs esam tā arī konstatējuši, ka tas notiek, eh, ja ievieš atsevišķus pasākumus, ja mēs īstenojam ilgsveigas urbānās mobilitātes plānus un trokšņa samazināšanas plānus. Priekšsēdētāja kungs, eh, dāmas un kungi, turpināšu es. Mani sauc eh, Werners Vurtengarters eh, no KIT. Paldies, priekšstādātāja kungs, arī, ka mani jau pieminējāt ievadvārtos. Es biju atbildīgs par kravas transporta daļu pētījumā, un pētījuma rezultāti norāda, ka kravas transports ir pārāk zem novērtēts attiecībā uz to, kāds tam ir potenciāls samazināt CO2 izmešus un samazināt arī citus uh, eh, vidas piesārņojošos faktors. Mēs uh, identificējām trīs uh, nopietnus pasākumus. Divi no tiem ir vienkārši pārkārtošanas vai apmācības, kā vadītāja apmācības pasākumi, vai arī operāciju saraksta pārkārtošana dzelzceļā vai jūras transportā. Uh, Otrs pasākums ir eh, kolaboratīva loģistika. Tas nozīmē, ka eh, uzņēmumi sadarbojas un kopīgi organizē loģistiku. Tas arī var eh, ietaupīt enerģiju un mazināt piesārņojumu vidē. Trešais ir starp veidu centru e, līdzfinansēšanu, bet šie visi trīs pasākumi ir jāskata kopā, nedrīkst uzsvērt tikai vienu atsevišķi. Visi trīs ir nepieciešami, lai e, panāktu nopietnu vidas piesārņojumu vai CO2 izmešu mazināšanu. Kāpēc kravas e, transports ir līdz šim bieži ticis aizmirsts? Iemesls pirmkārt ir tas, ka uh, Eh, kravas transports attīstās ļoti ātri. Ir ātra attīstība un, ja kāds pasākums, eh, lai padarītu kravas transportu vidē draudzīgāku, eh, pēc dažiem gadiem tiek um, um, anulēts ar transporta lielo pieaugumu. Līdz ar to uh, kravas transports uh, aug divreiz ātrāk kā IKP. Tātad uh, IKP uh, ja aug 1,5% Eiropā, eh, ko mēs sagaidām ilgtermiņā, tad kravas transports eh, augst par 3%, un 3% nozīmē eh, dubultošanos katrus 20 gadus. Tātad transports aug ātri, pat ja IKP izaugsme nākotnē paredzama pieticīga. Otrs iemesls ir tas, ka daudzi eksperti uzskata, ka mīkstināšanas pasākumi kravas transportā ir daudz, izmaksā daudz vairāk kā citos sektoros, kā pasažieru transportā vai enerģijas ražošanas sektorā. Līdz ar to kravas transportu bieži aizmirst. Arī komisijas plānos, piemēram, samazināt CO2 izmešus. Kravas transports bieži tajos ne, netiek īpaši atzīmēts. Mēs uzskatām, ka kravas transportam ir daudz lielāks eh, potenciāls nekā vairums ekspertu domā. Iemesls ir tāds, ka īpaši uh, vēl neizpētītās jomas, uh, kā to organizēt, nav pārdomātas uh, gana detalizēti. Loģistiskā sadarbošanās ir tikai viens piemērs. Es izskatīšu šo vienu konkrēto piemēru detalizētāk, eh, jūs varat par to lasīt mūsu pētījumā, bet tātad par šo kolabor, eh, sadarbības loģistiku. To var panākt trīs veidos. Pirmkārt, uzņēmumi var darboties kopā, izveidot eh, sadarbības tīklus, alianses. Otrkārt, uzņēmumi, piemēram, MBU, var izvēlēties eh, vienu un to pašu pakalpojumu eh, no pie, piegādātāja loģistikas firmu, kas apkalpo vairākus MBU, un līdz ar to var arī koordinēt savas aktivitātes strādājot ar šiem MBU. Eh, tāpat arī lieliem uzņēmējiem vajadzētu sadarboties ar saviem piegādātājiem. Tas ir sākums sadarbības loģistikai jau pagātnē, tā kā 2008. un 2007. gadā, kad cenas cēlās, pirmās lielās kompānijas jau sāk sadarboties eh, ciešāk ar saviem e, piegādātājiem. Tas ļāva ietaupīt par 20 līdz 30 procentiem nobrauktos e, kilometrus piegādātājiem, un tas ir tīri organizacionāls jautājums, kam ir ietekme uz vidi, jo uzņēmumi ietaupīja līdzekļus un sabiedrība Uh, guva labumu no mazāk piesārņotas vides. Ir daudzi šādu win-win, uh, kā visi vinnē piemēri. Pagātnē loģistika uh, bija pakļaut tikai individuālai optimizācijai, kamēr un uh, tika gūts labums tad, ja tikai viens uzņēmums izanalizēja savu rīcību un aptvērs, kā var izstrādāt kopīgu schēmu loģistikas procesiem. Nākamajā slaidā varat redzēt, ka eh, vidas mērķu sasniegšana eh, kravas transportā un citos sektoros eh, paredz daudzveidīgu instrumentu izmantošanu. Mēs izstrādājam īsu sarakstu ar desmit instrumentiem, bet, nu, nav īpaši efektīvi, ja tiek izmantots tikai viens no instrumentiem. Ja mēs e, izmantojam tikai šo internalizēšanu, tad tik, e, tas ir saistīts ar jautājumu par to, kas ir vissvarīgākais instruments. Bet, nu, mēs nevaram teikt, ka e, tas ir maģiskais brīnuma līdzeklis, kas atrisinās visas problēmas, ka to mēs atrisināsim ar e, nodokļiem un aplikšanu ar maksu. Ekonomisti domā šādās kategorijās. Un var rasties iespējas, ka var tad e, atteikties no, at, atbrīvoties no problēmām vienkārši ar nodokļiem. Uh, Bet, nu, eh, tas ir drīzāk tāds eh, te, te, teori, kas darbojas teorijā, bet praktiski mums vajag arī uzlabot stimulus, mm, nodrošināt, ka eh, uzņēmējiem ir skaidrs redzējums par nākotni, kāda mērķi ir jāsasniedz, un tāpēc, kur vajadzētu veikt ieguldījumus. Tas ir mans trešais komentārs. Attiecībā uz nākotnes izaicinājumiem mēs to nevaram darīt bez investīcijām un veids, kā veikt investīcijas transporta sektorā, mums vajadzētu pārdomāt arī pagātnes um, attīstību. Mēs bieži domājām par koridoriem, bet nedomājam par centriem, it īpaši kraus transportā, par atsaistīšanas procesiem, kas ir nepieciešami no vienas puses, bet no otras puses sūtījumi kravas uh, transportā kļūst ar vien mazāk. Mums vajag tieši lielāku sasaistīšanu, nevis atsaistīšanu. Mums vajag lielos centrus un uh, priekš tā nepieciešams investīcijas. Attiecībā uz šīm investīcijām mums ir jāņem vērā ilgtermiņa netiešie šās sēkas. Formāli mēs eh, koncentrējāmies uz laika un izmaksu ietaupījumu un uz izmaksu ieguvumu analīzi, bet mums vajadzētu pārdomāt arī ilgtermiņa netiešās sēkas, eh, kas būs eh, struktūrālajām izmaiņām sektoros, panākot tehnisku progresu, uzlabojot konkurētspēju stiprinot enerģētisko drošību Un ņemot vērā um, um, šo nākotnes iespējamo situāciju. Tas nozīmē attiecībā uz novērtējumu. Arī attiecībā uz projektu izvērtējumu TNT konceptā, ka, eh, koncepcijā, kas eh, ir publicēta pirms dažiem mēnešiem. Ilgtermiņa aspekts ir jāuzlūko kā ļoti svarīgs aspekts. Mums, mēs nevaram raucīties tikai uz īstel, īstermiņa ieguvumiem lietotājiem. Šis vispārīgākais e, skatījums ir raudzīties uz ieguvumiem e, lietotājiem, bet ne tikai īstermiņā. Mums jāņem vērā un jāsaka, ka investīcija stimuli ir ilgtermiņa stimuli un e, no tiem ir atkarīgi šie centri. Uh, um, transportā, kas uh, šie centri veidojas uh, un dod labumu 50, 60 gadu laikā, tāpēc mums ir jāraugās uz ilgtermeņa izmaiņām transportā. Mums nevajadzētu tik daudz koncentrēties uz pagātnes attīstību. Tā kā ir pastāv liels risks, ja mēs koncentrējamies tikai uz pagātnes panākumiem, tik līdz ir atrisināts uh, izvērtējuma problēmas. Ja raugāties tikai pagātnes statistikā, tad jūs skatāties uz, uz uh, pagātni jau. Jūs skatāties uz, vajag tur pretim skatīties 20-30 gadus nākotnē. Ir jāizvairās no tirgus um, sabrukumiem, lielām problēmām, kas nāk lielā mērā arī no nedrošības jo privāti uzņēmumi neieguldīs uh, uh, nedrošos uh, biznesos. Tā kā mums vajag atbalstu uzņēmiem, kas ir riskanti un nedroši bet tas parad skaidru redzējumu nākotnē, skaidru nākotnes vīziju, ko mēs gribam nākotnē panākt. Un domāju, ka to jau mēs jau tagad varam aprakstīt ar trim galvenajiem ilgspējības um, eh, jautājumiem, ko aplūkojām. Nu, tagad paldies jums par uzmanību, bet eh, gribu vēl atgādināt, ka un uzsvērt, ka investīcijas labākā vidē, labākā transportā novedīs nevien pie augstākām transporta izmaksām, bet eh, radīs arī jaunus tirgus, jaunus produktus, jaunus procesus, kas ir ļoti svarīgi nākotnēji, lai mēs spētu attīstīt Eiropas eh, ekonomiku, padarīt to eh, konkrētspējīgi pasaules kontekstā. Arvien vairāk mūsu tran transporta sektors vajadzētu attīstīt, lai Eiropas līmenī tas būtu pasaulē arī konkrēts spējīgs. Lielas paldies! Lielas paldies gan Šrēdra kungam, gan, eh, gan, Vof, gan Jetenat, eh, abiem runātājiem, tātad lielas paldies! Tagad uh, redzu, ka uh, manas cerības ātri pabeigt sanāksmi ir izmetamas miskastē, runātājs saraksts jau ir gana garš. Uh, Vārds pirmajam Groša kungam. Es vēlētos uh, pateikties par ziņojumiem. Godīgi sakot, man nebija laika detalizēti iepazīties, bet uh, tomēr arī balsoties uz iepriekšējo diskusiju, divi jautājumi paliek atvērti. Uh, Jūs runājāt par CO2 neitrālām enerģijām, eh, vai ražošana tur arī tiek ņemta vērā, vai tikai izmantošana? Jo jūs šeit runājat, piemēram, par immobility. Eh, manā skatījumā tas eh, netika pārāk skaidri atbildēts, kas attiecās uz loģistiku, tad jūs runājāt par kooperāciju, kur mazāk lielāku uzņēmumu varētu sadarboties, eh, lai koordinētu transportu, vai es jūs pareizi sapratu, ka bija eh, arī eh, jēdziens par to, ka lielāki transporta līdzekļi, ka tie varētu dot lielāku labumu šo emisiju ierobežošanā. Uh, vai to nevarētu sasaistīt, tātad uh, transporta mobilitāti, uh, ka tā būtu labs arguments, tas ir ļoti svarīgi ekonomikai. Kas uh, būtu jums šie svarīgākie, šīs svarīgākās pieejas, lai būtu arī ekonomiski izdevīgi? Paldies! Ja, dankjewel voorzitter. En ik wil ook op mijn beurt uh, sprekers danken voor... Paldies, priekšsēdētāji kungs, un paldies arī eh, abiem runātājiem par ievadu tēmā. Arī man nebija pietiekam daudz laika, lai detalizēti iepazītos ar pētījumu, bet te ir arī eh, runa tikai par darba variantu. Eh, vai būs arī kāds gala variants? Vai jūs vēl pētīsiet tālāk? Un tad otrkārt. Es tiešām arī ļoti uh, uzskatu par svarīgu to, ko jūs teicāt, ir uh, iespējas, lai rūpētos par to, uh, lai šī mobilitāte kļūtu ilgtspējīga. Tie ir arī jautājumi, pie kuriem mēs esam strādājuši jau Eiropas parlamentā pagājušajos gados. Eh, tieši kas attiecās uz pasažieru pārvadājumiem, tad mēs minējām dažādas iespējas. Manā skatījumā tas ir ļoti interesanti Eiropas komisijai. Uh, varbūt ir jānodarbojās vēl par pilsētas, uh, ar pilsētas mobilitāti. Tur uh, bija kāds sākums, bet tas netika turpināts, cik es saprotu. Tagad, kas attiecās uz krāvas transportu, Matjē arī ko teicu šajā sakarā. Jūs teicāt, ka ir jāsadarbojās loģistikā, ka var būt ekonomiski ieguvumi, bet kā mēs to varam organizēt, kā, kā mēs uzņēmējiem to padarīsim interesantu šo sadarbību tieši, arī lūkojoties no valsts viedokļa vai tur ir tikai, tas ir cena jautājums, jā, cena ir lielāka, tātad šī organizēšanās notiek automātiski, tad es labprāt dzirdētu kādu komentāru no jums. Tagad Meisners kundze lūdzu. Jā, paldies arī par ziņojumiem. Tas bija ļoti interesanti, tas arī ļoti labi iedarās uh, mūsu diskusijā par balto grāmatu. Man būtu četri konkrēti jautājumi vai piezīmes. Un pirmais, ja jūsu 12. slaidā eh, Tātad es eh, nesaprotu īsti šo formulējumu. Eh, vai arī tas rāda izmaksas, eh, vai arī eh, notiek ietaupījums. Man šķita nedaudz neloģiski. Tad runājot par elektromobilitāti, protams, tā, tās ir risinājums pilsētās. Jo mēs runājam gan par uh, automobīļiem, gan par uh, šiem elektroriteņiem. Uh, Un tad ir jautājums, protams, par no kurienes nāk šī strāva. Tad šīs izmaksas jau tika ierēķināts, tad arī lauku teritorija, bet lauku teritoriju jūs praktiski nepieminējāt. Tikai attiecībā uz šiem ātrvilciem, ātrvilcieniem un kā vajadzētu tiem piesaistīt reģionālos vilcienus. Jo tā jau ir ka varbūt eh, cilvēki dzīvos lielāko, eh, lielākajā daļā pilsētā, bet tomēr arī eh, laukos, un arī laukos ir jādomā par šī, šiem ilgspējīgajiem risinājumiem. Un pēdējais jautājums, kas man nedaudz pietrūka ekoloģiski un ekonomiski inteliģenties uh, transporta sistēmas. Uh, lai tātad uzlabotu uh, gaisa kvalitāti, arī sastrēgumu jautājums. Uh, tā inovācijās tas ir minēts, bet tomēr tas nebija detalizēti. Paldies! Jā, ich bedanke mich natürlich. Jā, es pateicos par jūsu pētījumu. Tātad mazi jautājumi. Tātad šī immobilitīša jau 1883. Eh, gadā Berlīnē eh, bija šis gadījums, tad mums būtu jālūkojas uz visu ķēdi par ražošanu, par e, izmantošanu un arī tātad pārstrādi, jo tā, šī elektrotransporta līdzekļu pārstrāde neizskatās jau labāk salīdzinām ar citiem. Arī avio e, transportā e, savādāk tur nevar kā tikai šo degvielu izmantot. Kas man visvairāk interesē, tā, protams, ir nauda. Vai jūs jau esat pētījuši, tātad vai jums ir šis ilgtermiņa un īstermiņa skatījums? Tātad jūs runājat par skaitļiem Vācijā. Uh, Tad 40, 40 miljārdi tika investēti jau e, e, transportā un e, šī reģionālais transports, bet jūs zinat, ka 90% ir tieši reģionālajā transportā, un tad mums bija palielinājums par 50%. Ir jautājums, vai mēs neesam investējuši nepareizajā virzienā, vai tas neatiecās arī uz finanses vai tas neatiecas arī uz finansēm, ka tas ir jāiesaist arī šajā ekoloģiskajā e, pētniecībā. Amerikāņu pilsētās ir e, ļoti liels ceļa nodoklis, piemēram. Un ja atkal šie mazie veikaliņi kļūs atraktīvi, lai varētu kājām doties uz turieni, e, kā tas izskatīsies ar darba vietām e, e, šajā saistībā? Ir, piemēram, arī pētījums Heidelbergā, kā sub, e, ir, ir um, subsidēts 1500 eiro katrs e, transporta līdzeklis. Vai jūs arī šo aspektu esat pētījuši? Un pēdējais jautājums par sadarbību. E, tad, kad naftas cena pieauga, tad lielie uzņēmumi darbojās kopā, bet Šveicē ne tikai tajā situācijā, uh, bet arī tad, kad eh, tika ieviesta nodava, eh, tad arī šī sadarbība bija, jo, protams, nebija tā, ka eh, pieci piecas um, kastes vīna tiek transportētas atsevišķi, bet gan tiek piezvanīts un koordinēts šis jautājums. Līdz ar to arī šī emisijas samazināšanās ir panākta. Vai jūs to esat pētījuši šo ilgtspējīgo darbību Šveicē? un kādēļ e, naftas cenas sakarā tas e, pārstāja darboties, lai gan šī sadarbība, protams, ir ļoti laba lieta. Un pēdējais jautājums, es atvainos, prezident kungs. E, protams, e, arī šie e, transportā pārlikšana no viena uz otru ir ļoti svarīgi. Ja e, ir svarīgi, vai es eju kājām, vai braucu ar automašīnu, paldies! Uh, eh, Trauskundz, jā, es pievienošu pavisam eh, īsu jautājumu papildus Krāmeru teiktiem. Jūs runājat par pilsētām, es domāju, tas ir ļoti svarīgi, jo tur koncentrējas liela iedzīvotāja daļa. Sakiet, vai esat veikuši aprēķinus, kāda ir iespēja, ka ar eh, nopietnām pārmaiņām veidā, kā mēs pārvietojamies, pārvietojam preces, kā organizējam uzņēmumu darbību, kā mēs varam radīt darba vietas? kā esam to darījuši enerģētikas jomā vai veicot ēku siltumu izolāciju, ka mēs eh, konstatējam, ka mēs eh, iegūstam nevienu CO2 samazināšanā, bet arī radot darba vietas un eh, veicinot līdz šim ignorētu ekonomikas jomu. Tā kā vai esat papētījuši, kā mēs radīt darba vietas, izmainot šo rīcību pilsētās? Tas man interesē. Paldies. Kungi, vai jūs gribētu mēģināt atbildēt jautājumiem? Bet, nu, kad es eh, sākšu vicināt amrītī, reiķinieties, ka drīz būs beigas klāt, tā kā tad jums vajadzēs beigt savas atbildes. Labi, paldies, centīšos uh, atbildēt, varbūt pēc tam došu stafets kociņu savam kolēģim, pirmkārt par gala versiju. Mēs domājam, ka šī versija jau ir diezgan galīga, bet nu, tas būs atkarīgs no tā, eh, kādus komentārus no jums saņemam. Ja ir ļoti uh, kritiski komentāri, tad varbūt kaut kas būs jāpamaina, bet nu, pamatā ir virsība pretim gala versijai jautājot. Otrais jautājums par elektriskiem transporta līdzekļiem. Ir ļoti svarīgi paturēt prātā laika grafiku. Lēmumi par enerģijas eh, sistēmas pārstruktūrēšanu Eiropā un atsevišķās konkrētās valstīs eh, virzās pretīm atjaunīgajām enerģijām un energoefektivitāti. Un ir valstis, kas uzskata, ka 2020. gadā mums būs 25-30% atjaunīgās enerģijas. Eh, un tādā gadījumā līdzsvars starp ICE un eh, elektriskajām mašīnām eh, mainīsies. Tas nozīmē, ka eh, tās būs efektīvākas arī attiecībā uz CO2 izmešiem. Un te mums vajadzētu paturēt arī prātā, ka elektriskās automašīnas, vismaz ja tās ir bateriju mašīnas, tad mums nevajadzētu vienkārši pārkopēt 1,5 tonnas. Um, bet mēs varētu pārdomāt eh, mazākas eh, pilsētas, eh, mašīnas ar mazākiem dzinējiem, un tādā gadījumā situācija mainās. Un atbildot jautājumu par tīru jūras kuģniecību, skaitļi 60 eiro uz CO2 tonu uh, kā mazināšanas eh, pasākums, eh, kā saprotu, tīra kuģniecība tika atsaistīta un atsevišķiem pasākumiem ir šis mazināšanas eh, izmaksas un tāpēc ir šis, šis spektrs. Atbildot jautājumu par, par inteliģentām transporta sistēmām, vismaz vienā pasākumā, piektajā veidā, esam apturinājuši eh, ITS kā svarīgu elementu. Tas attiec uz mobīlās komunikācijas pasākumiem, lai rezervētu, eh, lai piekļūtu eh, apmaiņas mašīnām, lai piekļūtu e-biļetēm un lai uzzinātu par, piemēram, mašīnu apmaiņas mašīnām. Tie visi ir IT instrumenti, un tos mēs arī klasificētu kā ITS pakalpojumus, nevis par uh, par transporta plūsmu izmaiņu, bet, nu, arī izmantojot šo tehnoloģiju. Šādā ziņā man šķiet, ka te ir eh, ITS ļoti svarīgi izmantojamas. Bet, ko mēs neņēmām vērā un ko jūs uh, eh, uzsvērāt, ir eh, doma par uh, transporta plūsmu mainīšanu. Nu, tad dod vārdu kolēģim. Lūdzu. So, uh, first of all. Jā, vispirms es vēlētos atgriezties pie jūsu jautājumu par lielajām kravas automašīnām, vai tas būtu risinājums. Ja sarēķinos papīra, tad ir skaidrs, ka šie megalaineri uzlabo efektivitāti pat par 25% var samazināt arī degvielas patēriņu uz pārvadātās uh, kravas tonu par 25%, bet ir arī uh, dažādi blakus efekti, kas šeit gan nav apspoguļoti, bet par to ir daudz diskutēts gan parlamentā, gan dalību valstīs. Un mūsu risinājums nebija pieprasīt šādu megalaineru izmantošanu, bet drīzāk veicināt uh, intermodālos transportu veidu. Un, piemēram, ir tādas uh, sistēmas, uh, kur sadarbojas dzelzceļš un uh, ostas, uh, ir uh, mazas preču partijas apvienotas, uzkrautas uz uh, palikņiem un nosūtīts uz, uz vienu galamērķi. Un dzelzceļš dzelzceļa transportā. Šādā veidā uh, pārvadājuma kvalitāte ir pat labāka nekā uz autoceļiem. Tāpat uh, Uh, ir arī iekšzemes uh, ūdensceļi izmantojami. Uh, Bēģijā un Nīderlandē ir vairāk šādu iekšējo ūdensceļu nekā citās valstīs, bet uh, ir jādomā par dažādu transporta veidu Uh, apvienošanu. Tāpat jādomā par sinhronizāciju uh, kravu pārvadāšanas sistēmā, lai uh, galvenos pārvadājumus veiktu pa dzelzceļu un iekšzemes ūdens ceļiem, un tad īstākās distancēs tuvākos pārvadājumus veiktu ar autotransportu ja tāpat par cenām ir uh, jādomā par stimuliem atsaistīšanai, nosakot nodokļus, ceļoties degvielas izmaksām Francijā ir eko nodoklis. Uh, Tādā veidā noteikts, ka neatmaksājas arī uh, meklēt alternatīvos maršrutus, lai izvairītos no nodokļu maksāšanas. Tālāk par sadarbību. Kas, kam jāspēr pirmais solis? Jau ir daži stimuli tirgū. Un tirgus arvien vairāk atklāja šo variantu, šo iespēju, bet, protams, valsts var palīdzēt, stimulējot un pātrinot šo procesu. Ko varētu darīt? Pirmkārt, varētu atbalstīt uh, jaunus uh, koncepcijas, tādas kā dzelzceļu ostas. To nevar izdarīt viens uzņēmums, jo, uh, ja to darītu viens uzņēmums, tad uh, rastos konflikts ar regulātoru, bet ir jāveido transporta centru sistēmas Un um, tas jādara arī visā Eiropā, jo šeit ir runa tikai par Vācijas dzelzceļu uzņēmumu Deutsche Bahn, kas to dara, bet uh, šie, šai attīstībai jābūt harmoniskai, harmonizētai. Tas nozīmē, ka ir jāīsteno arī pilotu projektu, lai parādītu attiecīgām nozarēm, kādas šai sistēmā ir priekšrocības. Un uh, Tas būtu jādara valstī. Nesāk, jā, nevajag sākt uzreiz runāt par subsīdijām vien. Krāmerkungs jautāja par to, vai mēs esam pagātnē veikuši nepareizas investīcijas. Uh, ka esam vairāk investējuši dzelzceļa transportā, nevis reģionālajā transportā. Protams, statistikas dati nav nepareizi, bet tomēr tie ir maldinoši, jo 90. gados notika pārmaiņas transporta reģionalizācijā. Mēs veidojām starppilsētu transportu, kas kļuva par reģionālo transportu. Un līdz ar to šie skaitļi izskatās tā, ka uh, palielinās uh, to pārvadājumu apjoms, kas attiec uz eh, lieliem attālumiem. Šeit mēs runājam tikai par uh, ātrgaitas dzelzceļiem un īpaši iespaidīga ietekme ātrgaitas dzelzceļiem ir tajās valstīs, kur ir gari transporta koridori. Tādēļ nevar teikt, ka investīcijas uh, pārvadājumiem lielos attālumos bija, nebija vajadzīgas, tās bija vajadzīgas. Tālāk Šveices piemērs. Uh, Šveices uh, uh, maksu noteikšanas sistēma attiecībā uz dažādiem transporta veidiem, cenšoties novērst kravu pārvadājumu apjomu pieaugumu uz uh, autoceļiem. Valdība ir novirzījusi investīcijas dzelzceļu, tuneļu, uh, būvei, un liela daļa no finansējuma ir gūta no ceļu nodavām. Šveicē šīs ceļu nodevas ir aptuveni trīsreiz augstāks nekā Vācijā. Jau Vācijā šīs autoceļu maksas ir salīdzinoši augstas, augstāks nekā citās uh, Eiropas Savienības dalību valstīs, bet uh, tādēļ Eiropā nebūtu reāli no politiskā viedokļa ieviest tik augstas maksas par ceļu izmantošanu kā Šveicē. Ir nepieciešams arī politiskais atbalsts, ja šādi pasākumi tik veikti. Uh, ir bijuši ieteikumi par uh, augstāku cēnu noteikšanu, bet tie nav īstenoti tādēļ, ka nav bijis politiskā atbalsta šādiem pasākumiem. Uh, Mēs, protams, varam domāt par to, ka uh, uh, maksa tiktu noteikta ne tikai primārajiem autoceļiem, bet arī sekundārā sistēmā un ka arī būtu jānosaka mm, maksas par uh, vietējās un reģionālās infrastruktūras izmantošanu, bet mēs nevaram reāli domāt par to, ka būtu noteikti tik augsta maksa kā Šveicē. Tālāk par nodarbinātību. Protams, ir jādomā nevis par to, jādomā par to, lai neciestu nodarbinātību, lai gluži pretēji tiktu radītas jauna darba, jaunas darba vietas jaunās nozarēs Piemēram, Siemens un General Electrics investē arī eh, tā saucamajā vides sektorā, jo viņi paredz eh, šeit eh, lielus izaugsmes tempus. Un valstī ir atbildība par to, lai tiktu noteikts pareizais ietvars šādajām tirgus sektoru attīstībai. Uh, Priekšsēdētājs aicina izteikties īsi. Jā, m, divi jautājumi par transporta veidu maiņa un kā to stimulēt. Šeit tika uh, ieteikts uh, izmantot ārēju izmaksu internalizāciju vai šīs piektais uh, transporta uh, veids, dažādi pasākumi ir iespējami, lai mazinātu pārvadājumus pa autoceļiem un arī par sadarbību, lai, lai cilvēki izmantotu, vairāk cilvēki izmantotu vienu automašīnu un uh, Protams, šeit ir jārunā par pasākumu kopumu, nevar tā tieši šādas pasākumas izma, īstenot vienus pašus. Ir uzdo, iz, bija uzdots jautājums arī par uh, lauku uh, rajoniem un dzelzceļa transportu, ko mēs uh, prognozējam lauku reģionos. Jāsaka, šeit nākotnē pārmaiņas būs mazāk izteiktas nekā citās jomās, un tādēļ mēs savā pētījumā par šo punktu nerunājām. Paldies, saka priekšsēdētājs, paldies gan doktoram eh, Šādem, gan eh, profesoram Rotengateram par, par to, kā viņi mūs informēja par šo pētījumu un atbildēja uz deputātu jautājumiem. Liels paldies jums! Un, uh, ja tas ir tāds uh, starposma ziņojums, tad mēs uh, gaidām arī šo gala versiju, galīgo versiju. Un liels paldies arī komitejas deputātiem. Es tikai gribu atgādināt, ka mēs atkal tiekamies šo pēcpusdienu 15. kad mums ir paredzēts runāt par TNT, un mēs eh, tiksimies ar komisāru Kallasu. Un Eh, gribu teikt, ka es noteikšu ļoti stingrus laika ierobežojumus runātājiem šo pēcpusdienu un rīt. Tas nozīmē, ka nevar runāt eh, piet, vairāk kā 5 minūtes, ka es ļoti rūpīgi sekošu reglamentām un uzreiz uh, izmantošu savu āmuriņu, ja tiks pārsniegts uzstāšanās laiks. Liels paldies un tikamies šo pēcpusdienu trijo.